Of... Lai izvairītos no uh, Sir Roberta kritikas, mēs sāksim tikai ar desmit minūšu nokavēšanos, kas jau ir panākums. Un apsolīsim, ka centīsimies uzlabot savu sniegumu. Sāksim ar pirmo šīs pēcpusdienas darba kārtības punktu, kas ir ieteikums padomēji, komisijai un ārējās darbības dienestam attiecībā uz sarunām par ES un Kanādas strateģiskās partnerības nolīgumu. Un es gribētu aicināt eh, Jēglis kundzi izteikties un prezentēt savu ziņojumu. Lūdzu, Jēglis kundzi, jums vārds. Vielen herzlichen. Paldies, priekšsādātāji. Dargie kolēģi. Eh, godātie ēnu referenti, pārējie kolēģi. Sveicu arī mūsu darbiniekus, kas eh, ļoti svarīgi mums ir šajā ziņojumā, strādājot pie tā. Līdz šim esmu labi sadarbojusies ar ēnu referentiem vai viņu darbiniekiem un arī ar kolēģiem no Kanādas. Uh, delegācijas, kur esmu pirmā priekšsādātāja vietniece. Šis ziņojums ir eh, tātad eh, sastādīts, un es gribētu pateikties arī sekretariāta darbiniekiem no politiskajām grupām un arī ārējām darbības dienestam par atbalstu. Kas attiecas uz Eiropas ārējās darbības dienestu, varu pateikt, ka sadarbība ar to līdz šim ir bijusi tiešām lieliska, un uh, no manas puses, tātad uh, man šķiet, ka šī sadarbība ir ļoti svarīga, ja mēs vēlamies uh, labu nolīgumu. Kanāda ir viena no vadošajām uh, industrializētajām rietumvalstīm un tāpēc svarīgs sadarbības partners Eiropas Savienībai globālajās uh, politiskajās norisēs, bet arī ekonomikas jautājumos. Uh, lai šīs strateģiski svarīgās un arī ļoti labās attiecības ar Kanādu ievirzītu eh, jaunā eh, tiesiskā ietvarā, ņemot vērā jauno situāciju, šobrīd eh, tiek vestas sarunas par strateģiskās partnerības nolīgumu. Pamatnolīgums, kas uh, te piedaras, ir eh, no 1976. gada. Tātad mēs nesākam tukšā vietā, bet mēs šo veco nolīgumu vienkārši aktualizējam, jo tas ir nepieciešams. Esmu pārliecināta, ka šis nolīgums ir ļoti būtisks, lai veidotu intensīvākas attiecības ar Kanādu, un tas nākt par labu apbalstu uh, tātad abu pušu iedzīvotājiem. Tā kā šis nolīgums var stāties eh, spēkā tikai tad, eh, ja mēs kā Eiropas parlaments sniedzam savu piekritušanu, eh, man šķiet, ka ir ļoti svarīgi, lai ārlietu komiteja un plenārsēda laicīgi skat šo jautājumu un tad sniedz visaptverošu informāciju, lai panāktu plašu vairākumu atbalstu. Uh, Līgumiskās attiecībās ar trešajām valstīm mēs parasti prasām vienotu pieeju, un tas attiec arī uz industrializētajām valstīm. Manuprāt, šīs vienošanās no šī nolīguma attieksies uz citiem pārējiem līgumiem, kas ir starp ES un Kanādu. Es ļoti apzināti savā ziņojumā, kā daži varbūt uh, to skatīs, un kā arī Kanādas pus to teica, ievēro ļoti striktu uh, līniju, jo šis SPA nolīgums, strateģiskās partnerības nolīgums būs uh, pamats arī citām attiecībām. Un šeit uh, komitejā un parlamentā visumā mums tad ir jāizlēmj, pa kuru ceļu mēs vēlēsimies nākotnē iet, lai nezaudētu savu ticamību. Ar piedāvāto tekstu eh, parlaments eh, uzsver savas prioritātes, bet arī eh, pauž savas bāžas šajā te ieteikumā padomēji komisijai un ārējās darbības dienestam par notiekošiem sarunām par SPA. Es uh, apzināti izvēlējos tādus diezgan vispārīgus uh, formulējumus, uh, jo tādu Ziemassvētku eglīti e, vai iepirkumu sarakstu es negribēju panākt. Un šādā veidā es vēlos e, nodrošināt to, lai pēc iespējas drīzāk tiktu noslēgtas sarunas un par to arī iestājos. Es tagad e, nosaukšu vienu punktu, kuru es pieminu ļoti mērtiecīgi, tas ir vīzu nolīgums. Uh, Jūs varbūt zināt, ka e, Kanāda prasa e, vīzas mūsu e, rumāņu, bulgāru un čehu līdzpilsoņiem. Šis temats nav nekas jauns, par to jau ir runāts, un mums ir jādomā, kā šajā ziņojumā šo jautājumu skatīt. Tas ir svarīgs punkts. Ir vēl divi punkti, par kuriem vajadzētu ļoti konkrēti runāt, bet visā visumā Man uh, lielākais uh, un svarīgākais punkts ir, lai būtu šis nolīgums un lai uh, šis nolīgums uh, parlamentā ar plašu vairākumu arī tiktu apstiprināts, jeb atbalstīts. To es arī uh, gaidu no pārējiem referentiem, ēnu referentiem, lai mēs eh, laicīgi runātu par iespējamiem grozījumiem, lai mēs panāktu uh, labu kopīgu nostāju un tādu prezentētu jau uz pirmo balsošanu, lai panāktu pēc iespējas labāku rezultātu balsošanā. Grozījuma iesniegšanas termiņš ir 18. septembris, 10. oktobrī eh, ir paredzētas debates, afet uh, 14. novembrī varētu būt balsojums un plenārsēdē tas varētu tikt skatīts varbūt decembrī. Tas ir tas plāns, kas man ir pieejams. Paldies priekšsādātāji un tagad lūdzu ēnu referentus un kolēģus, kas eh, vēlas man kaut ko teikt par šo ziņojumu. Eh, aicinu viņus paust savu atbalstu no vienas puses, bet arī uh, kritiskos punktus uh, minēt, lai mēs varētu veidot labu diskusiju. Liels paldies! Tagad mutālto kungs lūdzu. Thank you very much. Liels paldies! Es centīšos eh, izteikties pēc iespējas īsāk. Pirmkārt, kā jau referenta norādīja, ir divi paralēli nolīgumi - SPA un CETA. Tie abi ir svarīgi, um, un uh, Tie ir svarīgi Kanādas un Eiropas Savienības attiecībās. Bet es gribētu izteikties par diviem punktiem. Pirmkārt, mm, un tas, manuprāt, ir ļoti svarīgs punkts. Ja mēs slēdzam nolīgumu starp Eiropas Savienību un Kanādu, tad visas Eiropas Savienības dalībvalstis ir jāskata līdztiesīgi. Tā, pret tām ir jābūt vienādai attieksmei. Tas nozīmē, ka jautājums par bezvīzu režīmu lielākajai daļai pilsoņu, lielākajai daļā valstu, izņemot Rumāniju, Bulgāriju un Čehiju, ir kaut kas, kas mūsuprāt ir ļoti uh, svarīgi, lai tas tiktu pārskatīts, un es aicinu visas puses atbalstīt šo viedokli un, protams, arī nacionālo atbalstu uh, šai uh, jautājumā paust pilnīgu solidaritāti. Nebūtu taisnīgi, ja mēs uh, noslēgtu SPA un atstātu šīs trīs valstis tagadējā situācijā ja nu vienīgi būtu skaidrs norādes, vai pat vairāk kā norādes, ka tiks spērti soļi, lai uh, šo anomāliju labotu, jo tā tāda ir. Otrais punkts. Man ir bijušas sarunas ar uh, Kanādas misijas pārstāvjiem, Briselē par šo jautājumu. Un tas ir formulējums, kurā mēs atsaucamies uz demokrātiju cilvēktiesībām, tiesiskumu, un viņi saka, manuprāt, tas ir svarīgi, proti paust arī viņu viedokli, pat ja mēs tam nepiekrātam, viņi saka, ka nav pareizi Kanādas gadījumā, kas ir pilnvērtīga demokrātija, lietot eh, šādu te formulējumu vai eh, piemērot tādu attieksmi, kā tā nebūtu pilnvērtīga demokrātija. Mūsu atbilde vienmēr ir bijusi tāda, ka tas izskatītos uh, kā diskriminācija, ja mēs lietotu atšķirīgu tekstu attiecībā uz atšķirīgām valstīm. Mums, protams, ir jāapzinās, un to mēs atzīstam, ka ne jau visām valstīm ir uh, vienāds demokrātijas līmenis, bet no Kanādas skatu punkta vismaz eh, tad, kad mums bija šīs diskusijas, eh, tad viņi ļoti skaidri pateica, ka tagadējais formulējums eh, nav tāds, ko viņi ir gatavi pieņemt, jo tas met ēnu, un tāds vismaz ir viņu viedoklis, tas met ēnu uz demokrātiskajiem kritērijiem. No otras puses, No mūsu viedokļa, kā Eiropas parlamenta pārstāvjiem, ir diezgan sarežģīti. Ir sarežģīti atkāpties no ierastā formulējuma, ko parasti lietojam uh, strateģiskās partnerības jeb SPA nolīgumos. tad mums būtu jāatkāpjas no šiem ierastajiem formulējumiem un jāizvēlas Kanādai it kā cita attieksme atšķirībā no tās, kur piemērojam citām valstīm, kurās varbūt nav tik eh, augsta atbilstība demokrātijas kritērijiem. Paldies! Lielas paldies, Montalto kundze, kungs, Vēbers kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Es gribētu pateikties referentei par eh, viņas paveikto darbu. Un eh, tā pašā laikā gribētu teikt, ka es tiešām uzskatu, ka attiecības starp Eiropas Savienību un Kanādu vienmēr ir bijušas ļoti labas, un tā mums vajadzētu turpināt. Kanāda ir ne tikai tradicionāls Eiropas Savienības partners, bet arī ļoti spēcīga demokrātija. Mums ir kopīgas kultūras uh, un uh, citas vērtības, un tas būtu tikai normāli turpināt šīs ļoti labās attiecības. Pāris komentāri. Patiešām viens aspekts, kas varbūt ir uh, tāds delikātāks, ir tas, kā Kanādas iestādes joprojām izturas pret dažiem es pilsoņiem, dažu valstu pilsoņiem, proti Rumāņiem, Bulgāriem un Čehijas republikas pilsoņiem joprojām ir vajadzīgas vīzas, lai ieceļot Kanādā. Jā, es iesniegšu grozījumu šajā kontekstā, droši vien arī konsultēšos ar citiem kolēģiem, lai varbūt mēs varētu sagatavot kopīgu grozījumu šajā jautājumā. Tajā pašā laikā, raugoties uz uh, stratēģiskās partnerības nolīgumu no vienas puses un uh, ekonomikas un tirzniecības nolīgumu no otras puses, man jāsaka, ka mums vajadzētu varbūt būt uh, nedaudz legālistiskākiem mūsu pieejā. Afet mēs skatām šo SPA, INTA uh, strādā pie šī otra nolīguma. Uh, Un tagad es runāju, cenšos saprast, kā būtu iespējams, eh, vai tas būtu pieņemams, eh, paredzēt eh, nosacījumus SPA, kas varētu novest pie otra nolīguma apturēšanas. Manuprāt, tas nav juridiski pareizi, katram nolīgumam būtu jābūt atsevišķam, uh, Varbūt mēs varam atrast kādu formulējumu, lai noskaidrotu šo situāciju, un es gatavojos iesniegt grozījumu par šo jautājumu. Runājot par šo cilvēktiesību klauzulu un šo te pieeju, ka mēs vēlamies e, strateģiskās partnerības nolīgumā tādu redzēt, es domāju, ka mums jābūt konsekventiem mūsu rīcībā. Mums ir e, jāņem vērā Eiropas Savienības principi un, protams, mums ir jāatbalsta vienotā ES pieeja, bet tai pašā laikā jābūt arī taisnīgiem, e, runājot par tojiem formulējumiem, kurus lietojam, e, proti par šādām klauzulām. Galu galā es nedomāju, ka mēs vēlamies uh, šādu Kanādu, šādu valstu kā Kanādu um, tā kā apvainot un uh, ir cits valsts, kas uh, tiešām nerespektē cilvēktiesības. Un uh, atkal es tā tad iesniegšu grozījumu un centīšos ļoti piesardzīgu formulējumu izvēlēties, lai to varētu izmantot šajā rezolūcijā. Paldies! Paldies! Tagad uh, Svikas kundze, Svisa, Svisas kundze. Liepo ja želim pozdraviti. Paldies. Gribētu pateikties referentei pār pūliņiem, un ne tikai referentei vien. Es domāju, ka mēs visi esam pielikuši pūliņus, lai sagatavotu šo rezolūciju un uzlabot mūsu sadarbību ar Kanādu. Un kā jaunas valsts pārstāve esmu no Horvātijas, un esmu locekle Eiropas Savienības Kanādas delegācijā, gribētu sacīt sekojošo. Pirmkārt, vismaz daudzi horvāti ir atraduši darbu Kanādā, un tas viņiem ir izdevies bez vīzas. Es saprotu, ka situācija citās atsevišķās Eiropas Savienības eh, valstīs nav tāda pati, bet es nevaru piekrist H punktam, kurš man nav skaidrs, tāpēc, ka tiek norādīts, ka atsevišķi um, pilsoņiem vai dalībvalstīm ir vajadzīga vīza uz Kanādu. Mēs uh, re, skatām divus paralēlus nolīgumus. Domāju, ka tie ir vai nu jāskat kontekstā vai jāpieno, bet e, ir tiesa, ka visām Eiropas Savienības dalībvalstīm būtu jābūt ar vienlīdzīgu izturēšanos runājot par vīzām. Es nevaru piekrist tam, ka pastāv pirmās un otrās kārtas valstis pagājušā nedēļā Strasbūrā. E, debatēs par Eiropas Savienības stāvoklis e, sacīja, ka mums visiem ir vienotas vērtības, un mums ir jāturpina būvēt uz šīm vērtībām, un neatkarīgi no mūsu izcelsmes valstīm mums ir jāsaņem vienlīdzīga izturēšanās. Nedrīkst dalīt starp bagātajiem, nabagajiem, Schengens ārpus Schengens, ziemeļiem, dienvidiem, jo pamatvērtības, kādas mums ir, ir tiesiskums un demokrātija. Un tāpēc es domāju, ka ir pilnīgi nepieļaujami. Ne ka tā ir anomālija, un es arī apzinos, ka e, visām valstīm nevar būt vienlāds demokrātijas, ne arī ekonomiskais līmenis, taču mēs gribam izsvērt kritērijus, unificēt tos, un pie tā, tā ir jāpieliek pūliņi. Paldies referentei, es atbalstīšu grozījumu, kas ir iesniegts, lai Čehijas republika, Rumānija un Bulgārija arī varētu izmantot atbrīvojumu no vīzes. Paldies! Well, thank you very much, Sir Robert. Chairman, um, coming to this entirely... Priekšsēdētājs. Uh, priekšsēdētāji, es uh, tagad klausējos uh, diskusijā, un uh, kolēģis Montaldo teica, uh, tad viņš pieminēja valodu. Jā, bet man jāsaka, es uh, viņam pilnībā piekrītu. Bet eh, pat, ja mēs te runājam par šo formulējumu, kas varbūt eh, tās kar Kanādas demokrātiju, ja šis nolīgums ir formulēts tā, ka tas vispār nevar tikt nekad grozīts, tad tas ir slikts rādītājs. Bet vai tiešām runa ir tikai par formulējumu? Ja formulējums ir eh, aizvainojošs kanādiešiem, tad mums jāizrāda elastība un kāds vārdiņš vai kāda frāze ir jāpamaina. Jāpalūkojas, ko Kanāda var akceptēt. Tas būtu saprātīgi, es vienkārši neredzu, kāda būtu problēma tekstu mainīt. Paldies, Pēterle kungs! Aļipā, gospod predsedujoči! Paldies, priekšstādātāji! Es arī pieteicos runāt, tāpēc, ka es biju referents uh, ziņojumam par um, nolīgumu starp Eiropas Savienību un Japānu. Tur bija ļoti līdzīgas problēmas, kā tās, kurus pieminēja Weberas kundze. Un es ceru, ka viņas grozējums tiks atbalstīts. Mūsu vispārējā pieeja protams, ir svarīga, mēs to visi labi saprotam. Bet daži partneri varbūt tiešām var to uztvert ar neizpratni. Un mums jāsaprot arī, kādi jautājumi ir jutīgi šajās sarunās. Es ar prieku konstatēju, uh, ka mēs uh, vēlamies pieturēties pie konsekventas pieejas. Un šeit mēs atkal runājam par trešajām valstīm. Trešās valstis. Šis uh, jēdziens man īsti nepatīk. Varbūt vajadzētu meklēt kādu citu risinājumu un runāt par citām valstīm, jo trešās valstis tas var nozīmēt um, arī valstis, kas būt, būs vienkārši pret šo jēdzienu. Paldies, Ieglis kundze. Um, jums iespēja atbildēt. Atvainojiet, saka priekšstādājs uh, Tano kungs vispirms. Atvainojiet. Um, man jābūt arī citā sanāksmē. Es vienkārši gribēju Uh, turpināt uh, Sēra Roberta domu. Mēs centīsimies šo problēmu atrisināt, jo Eiropas Savienībai pašlaik ir šis modelis, uh, kas, kam it kā jādara visiem, bet tas nav pieņemami. Kanāda vai Indija, kas ir demokrātiskās valstis, var tiešām to uztvert ar neizpratni. Un es saprotu, ka šīs formulējums var būt nepieņemams Kanādai šķiet, ka mēs uzdrošināmies noteikt, kas tad īsti ir demokrātija. Un mēs draudam arī atcelt tirdzniecības nolīgumus, ja uzskatām kādu valsti par nedemokrātisku. Ja mēs zaudēsim tādu partneri kā Kanāda, tā būs traģēdija ne tikai tirdzniecības jēga e, ziņā, bet arī e, NATO kontekstā. Un es uh, pats uh, uh, uzskatu, ka um, angliski runājošās valstis mums ir ļoti svarīgas, arī manai valstī ārkārtīgi svarīgas, ka mums uh, vajadzētu uh, izprast arī Kanādas nostāju un Lielbritānijas delegācija uzskata, ka mums jābūt ļoti elastīgiem formulējumos, jo nav viena risinājuma, kas der pilnīgi visiem. Uh, šāds risinājums var izraisīt tikai nevēlamas sēkas. Paldies, un tagad gan Ieglis kundze. Liels paldies! Es gribētu teikt visiem, kas nepiedalījās diskusijas sākumā un varbūt nedzirdēja manu skaidrojumu, pateikt tagad, ka esmu gatava uzklausīt visus komentārus. Bet lūdzu centīsimies beigu beigās sagatavot kopīgu nostāju, kas derētu ne tikai Kanādai. Protams, šodien ir pirmā diskusija. Mēs to turpināsim, un mēs runāsim arī par citām valstīm, ar kurām mums ir tirsniecības nolīgumi. Bet es uzskatu, ka mums jābūt ļoti piesardzīgiem un ļoti rūpīgi jāpārdomā cik tālu mēs varam iet, izrādot elastību. Un jāpadomā, kur būtu uh, beigas šai elastībai. Es nedomāju, ka pareizi būtu runāt par to, ka mēs esam aroganti. Mēs cenšamies nolīgumos atspoguļot mūsu pamatvērtības, mūsu kopīgu pieeju. Nevajadzētu runāt par to, ka Eh, tas būtu arogances izrādīšana attiecībā uz citiem. Ja mēs palūkosimies citos tirsniecības nolīgumos, piemēram, ar Dienvidāzijas eh, valstīm vai ir, tad mums visur, visos nolīgumos jārīkojas atvērti un taisnīgi. Es nevēlētos šeit pieņemt kādu lēmumu, kas apdraudētu tirzniecības uh, nolīgumu. Tas nedrīkst notikt. Tas nav mūsu mērķis, bet katrā gadījumā mums ir vajadzīgas intensīvas diskusijas, un tieši tāpēc es vēlējos tik agri sākt diskusijas. Kopš 2009. gada es ļoti cieši strādāju ar Kanādu Daudzi kolēģi pieminēja vīzu nolīgumu un visi atzīst, ka Kanāda ir pēdējos gados piekāpusies, problēma tiek risināta, bet vēl nav pilnībā atrisināta. Tomēr progress ir vērojams. Kanāda, protams, ir valsts, kas ir demokrātiska, kas ievēro cilvēktiesības un minoritāšu tiesības, bet tad es gribētu jautāt, kāpēc Kanāda nevēlas šo nolīgumu parakstīt? Mēs jau neko citu neprasām ja Kanāda saka, ka mēs esam tikpat uh, uh, nobažījušies par cilvēku tiesību ievērošanu kā jūs, bet kur tad ir tā problēma? Bet, nu, protams, ar minoritātēm tur ir vēl zināmas problēmas. Priekšsēdētāji, es gribētu, lai mēs visi ļoti uzmanīgi pievēršamies šai tēmai. Mums ļoti rūpīgi jāpadomā, kā formulēt grozījumus Un tad mums vajadzētu noturēt vēl vienu diskusiju, lai noteiktu turpmāko stratēģiju arī citiem nolīgumiem. Citādāk mums katru reizi būs tādas pašas problēmas, un mēs rīkosimies netaisnīgi, bet tieši to es negribētu. Vajadzētu izstrādāt strateģisku nostāju nākotnē. Paldies! Labi. Tagad nākamais punkts. Uh, Herberts Roils ir uh, uh, delegācijas vadītājs. Uh, Korejas jautājumos jūnijā viņš uh, uh, apciemoja Koreju, un tad viņš paziņos mums par šo uh, sanāksmi Ziemeļkorejā un Dienvidkorejā. Paldies, godātie kolēģi! Jā, labprāt, es jums īsumā tagad paziņošu par mūsu ceļojumu no 15. Eh, līdz 17. jūlijam. Jūs saņēmāt eh, ziņojumu, tur viss ir aprakstīts, un ja kolēģiem ir eh, vēlme saņemt papildus informāciju, es labprāt to jums piedāvāšu. Mēs bijām septiņi deputāti, un bija tikai viena neliela problēma ar šo ceļojumu. Mēs gribējām apsīmot gan Ziemeļkoreju, gan Dienvidkoreju, kā parasti tas notiek, bet, nu, dažādu apsvērumu dēļ Eh, mēs ilgu laiku palikām Ziemeļkorejā, un tāpēc Dienvidkorejā varējām, varējām pavadīt nepilnu dienu. Rezultātā Ziemeļkorejas eh, partneri, eh, Dienvidkorejas partneri bija nedaudz nobažījušies, ka mēs tik maz tur pabijām, bet mēs noskaidrojām visas problēmas telefonsarunu veidā. Šis um, ceļojums bija ļoti interesants, jo pirmo reizi kopš 2011. gada tika nosūtīta augsta līmeņa uh, delegācija uz Ziemeļkoreju, uh, un tas vēl laikā, kad uh, Ziemeļkoreja uh, uh, pārdzīvo politiskās pārmaiņas. Situācija bija ļoti sarežģīta, mēs to visi apzināmies. Uh, tad Eh, draudi, atomu uzbrukuma draudi eh, un Kīsun rūpnieciskā kompleksa slēgšana un citas problēmas. Mēs vēlējāmies eh, apzināti uzsākt sarunas un, protams, iegūt iespaidu par situāciju valstī. Šajās sarunās, kas notika vizītes laikā, gan Ziemeļkorejā, gan Dienvidkorejā, šīs sarunas notika ļoti uh, augstā līmenī. At, uh, um, Ziemeļkorejā mēs uh, bijām uh, augstākā tautas asamblējā, un uh, šīs asamblējas spīkeris uh, ar mums tikās uh, bija arī tikšanās ar nevalstiskām organizācijām, ar ANO aģentūru Pheņānā. Sarunas bija ļoti interesantas. Un būtībā e, mēs dzirdējām oficiālo argumentāciju, kas atkārtojās diezgan skaidri. At, piemēram, e, atomieroču programmas, e, esot priekšnosacījums, lai vispār notiktu sarunas. Mēs savukārt norādījām, ka ekonomiskā iesaistīšanās no ārpuses ir iespējama tikai tad, ja Ziemeļkorejas puse arī pavirzīsies pareizā virzienā. Protams, viņu pieeja ir savādāka nekā mums. Un kaut kādā brīdī sarunās mēs nedaudz skaidrāk teicām, ka šie rituāli uh, Eh, mūs uz priekšu nevirzīs un nepalīdzēs arī cilvēkiem Ziemeļkorejā, jo, izsakoties piesardzīgi, cilvēkiem tur neklājas īpaši labi. Piemēram, eh, situācija eh, tad ar dzīvokļiem, arī izmītināšanu, ka cilvēkiem jā, jānakšņo publiskajās ēkās, tad situācija ir ļoti sarežģīta un uh, atstāja uz mums ļoti dziļu iespaidu. Tad mēs runājām arī ar Ķīnas pārstāvjiem, ar um, vēstnieku bija paredzēta sanāksme tad sešu, ar sešu pušu piedalīšanos, un uh, Ķīnas vēstnieks ļāva mums saprast, ka Ķīnas nostāja ir diferencētāka nekā iepriekš kolēģi, kas pirmo reizi pabija uh, šajās valstīs, uh, varēja konstatēt, kā lietas ir mainījušas. Protams, Ziemeļkorejas rīcība izraisa zināmu sašutumu, un arī Ķīnai nav tik daudz iespēju ietekmēt uh, Dienvidkoreju, kā mēs būtu domājuši. Bet ļoti interesanti, Ziemeļkorejas uh, gadījumā bija sarunas ar uh, dažādu uh, līmeņu pārstāvjiem, Pat daļēji, protams, tās bija tādas rituālās sarunas, bet nevalstiskās organizācijas bija ļoti interesantas. Mēs tikāmies pilnīgi nejauši ar nevalstisko organizāciju pārstāvjiem ANO telpās. Runa bija ne tikai par projektiem, kas tiek īstenoti, bet arī par to, ka šie starptautiskie projekti tik tiešām ietekmē situāciju valstī. Un visi norādīja uz uh, vienu un to pašu problēmu, uh, un uzdeva kādu jautājumu, proti sankcijas, protams, novedušas pie tā, ka palīdzības organizācijām uh, ir sarežģīti pārvest finansiālos līdzekļus. Šīs organizācijas nevar izmantot savus līdzekļus. Līdzekļi jāiegūst Ķīnā, Ķīnas bankās, un tas ļoti apgrūtina viņu darbu. Protams, uh, sankcijas tam nebija domātas. Nu, tā ir reāla problēma. Un vēl kaut kas. Ziemeļkorejā sēkas ir ļoti interesantas. Mēs uh, paši uh, aplūkojām, kā tiek iznots viens no projektiem. Šie projekti, protams, veicina kontaktus, uh, šie projekti mazina ienaidnieka tēlu, un viņi lūdza mūs padomāt, uh, vai Eiropa nevarētu darīt vairāk un ko citu, nekā tas, kas pašlaik jau tiek darīts. Nebeidzētu koncentrēties tikai uz pārtikas apgādi, bet, piemēram, uz izglītības, veselības apgādes e, jautājumiem. Jo, runājot ļoti banāli, katrs eiropietis, kas ir šajā valstī un uzsāk kādu projektu, viņam veidojas kontakti ar uh, Ziemeļkorejas pilsoņiem un Ziemeļkorejiešiem ir iespēja uzzināt, kāda tad īstenībā ir pasaule ārpus viņu valstis. Valsts, tad viņi um, iegūst pareizāku priekšstatu par to un nedomā, ka visi ir ienaidnieki. Tā kā es domāju, tiešām mums vajadzētu lielāku uzmanību pievērst šādiem projektiem. Un varbūt vajadzētu tiešām uh, piedāvāt iespējas Ziemeļkorejas pilsoņiem iesaistīties sarunās ārpus Eiropas. Protams, tas ir ilgtermiņa projekts. Uh, mēs uh, konstatējām, ka pārtikas apgāde tik tiešām ir ļoti slikta. Daži projekti nevirzās uz priekšu tā, kā vajadzētu, un tas nozīmē, ka mums arī turpmāk jāpalīdz uh, Ziemeļkorejai. Dienvidkorejā, kā es teicu, mēs pabijām uh, ļoti īsi. Mēs eh, tikāmies ar ārlietu ministru un arī ar mūsu kolēģiem eh, no Nacionālās asamblējas. Pirmais konstatējums ir tāds, ka viss bija lieliski organizēts un mūs uh, sagaidīja ar lielu sajūsmu. Ļoti daudz uh, cilvēku piedalījās šajās uh, tikšanās Nebija nekādu nesaskaņu. Viņi arī nesūdzējās par to, ka mēs tik īsu laiku varējām pabūt šajā valstī. Un mēs arī uh, varējām labi saprast šajās sarunās, sarunās, kāda palīdzība vēl ir nepieciešama. Ārlietu ministrs atstāja uz mums ļoti uh, spožu iespaidu, ļoti interesantu iespaidu. Viņš nemaz negribēja skaidrot mums, kas Ziemeļkorejā neiet pareizi. Viņš vēlējās dibināt kontaktus un noteikt, kā varētu rīkoties turpmāk, kā var virzies uz priekšu. Tad tagad uz Ziemeļkoreju. Mēs apmeklējam šo Kisongu. Uh, Uh, rūpniecības uh, uh, ražotni. Protams, par to tagad ir um, atbildīga armija, bet nu katrā gadījumā mēs pieņēmām zināšanai, ka notiek pārmaiņas, tas ir ļoti labi. Es šodien arī tiekos ar Ziemeļkorejas vēstnieku Briselē. Rītdien atsāksies uh, ražošana un šajā rūpnieciskajā kompleksā uh, būs arī turpmākie darbi, notiks paplašināšana, jo uh, arī starptiskie uzņēmumi tur būs pārstāvēti, lai nevarētu šo kompleksu tik vienkārši atkal slēgt. Nākamnedēļ Ziemeļkoreja un Dienvidkoreja rīkos ģimeņu tikšanās, pat nelielās uh, tikšanās, bet, nu, katrā gadījumā šādi kontakti notiek. Ziemeļkoreja ir um, izolēta valsts, kur cilvēkiem neklājas labi, bet jauni cilvēki uh, vēlas kaut ko panākt, viņi ir pateicīgi par jebkuriem kontaktiem, uh, Un es domāju, ka uh, visi šie kontakti uh, ietekmēs ļoti daudz. Janvārī mēs uh, uz Strasbūru ielūksim Dienvidkorejas kolēģus no um, Nacionālās asamblējas. Un es domāju, ka būtu tiešām vērtīgi labi organizēt uh, šo tikšanos. Mēs daudz ko esam iemācījušies. Es arī pats ieguvu labu pieredzi. Es uh, daudz neceļoju, bet esmu ļoti priecīgs, ka es piedalījos šajā ceļojumā. Paldies! Thank you very much. Sir Robert, please. Paldies, uh, eh, Sērs Roberts. Priekšsēdētāji, šis eh, ziņojums ir fascinējošs, bet vispirms gribu uzdot jautājumu, vai deputāti bija gandarīti par iespēju eh, redzēt to, ko tie gribēja redzēt, jo Ziemeļkoreja, cik mēs zinām, nebūtu nav šādas reportācijas, ka tā rāda visu deputātiem. Otrkārt, nesen bija BBC ziņojums un reportāžu pār Ziemeļu Koreju, un mēs varējām redzēt lietas, kuras varbūt mums nebija jāredz. Filmā tika, reportāžā tika parādīta dziļā nabadzība, bats, eh, ieslodzījuma vietas ar lielu ieslodzīto skaitu. Un treškārt, ņemot vērā nesenos uh, E, draudus pavērst kodolieročus pret savienotajām valstīm, vai bija kāda iespēja izvērtēt militāro potenciālu, vai jūs redzējāt kādas aktivitātes šajā sakarā? Un visbeidzot, gandrīz vai retorisks jautājums, vai jūs un delegācijas locekļi varētu teikt, ka lielākā neziņa no ziemeļkorejiešu puses pār pārējo pasauli vairāk ir kā svētība vai šausminoša? Paldies! Jums vārds, lūdzu. Nu jā. To es arī negribēju slēpt. Tas bija tiešām šausminoši. Tas mums atvēra acis un, protams, mēs nevarējām apskatīt visu, ko mēs vēlējāmies. Mums bija uh, grūti vispār uh, norganizēt tikšanos ar NVO. Tos mums izdevās, bet visādi citādi. Protams, mēs saskārāmies ar uh, lietām, kuras Ziemeļkorejas valdība bija izgudrojusi. Uh, Mēs eh, centāmies vēl papildus tikšanās panākt, bet tas nevienmēr izdevās. Bet tas mani nepārsteidz. Bet interesantākais bija uh, to kolēģi novērtējums, kas vairāk, kur tur ir bijuši. Es biju tur pirmoreiz, un viņi saka, ka esot zināma atvērtība vēru, vērojama. Uh, Un uh, uh, jauniešiem dažiem esot redzēti mobilie telefoni, tie darbojas tikai Ziemeļkorejā, bet tomēr, un uh, bijuši arī cilvēki, kas diezgan labi ģērbti, kas, protams, droši vien bija vadošos amatos, bet, nu, mēs redzējām milzīgu nabadzību. Un mājas, tur Eiropā tādās mājās neviens nedzīvot, vispār tas ir simtprocentīgi taisnība, bet man ir interesanta šī atšķirība starp uh, to novērtējumu, kas tur ir bijuši vairāk kārt, eh, un saka, ka tas ir nedaudz atvēries, eh, tātad lielāka atvērtība, ir vairāk mašīnas uz ielām, jo ir milzīgas ielas ar ļoti maz automašīnām. Mēs redzējām modernu uh, ražotni, fabriku, kur eh, mums demonstrēja, cik tas viss ir automatizēts, bet tas viss notika tādā uh, lēnumā, pareizāk sakot, ka to visu varētu izdarīt arī ar uh, rokām. Droši vien, ka nemaz nebija pietiekam daudz materiāla, lai šo iekārtu darbinātu un paraugoties no uh, uh, loga, pa logu mēs redzējām, ka tur maršēja neliels karavīru vienības, jo tur visu izlēmīja armija, tas ir skaidrs, bet gal galā man radās jautājums, kā tagad uh, mēs kaut ko varētu tomēr panākt. Un man liekas, ka svarīgākais ir eh, rast kaut kādu veidu, uh, lai nevalstiskās organizācijas varētu iegūt līdzekļus, lai tās kaut ko varētu darīt, jo katra uh, jaunā iniciatīva, ko mēs tur darām ar cilvēkiem no Eiropas vai ASV, kas tur ir, jau ir viens kontakts vairāk, un katrs kontakts vairāk tiem cilvēkiem, kas tur dzīvo, ir iespēja runāt. Un tad es esmu drošs, ka uh, Uh, tas ir tikai laika jautājums. Cilvēkus nevar uh, noizolēt mūžīgi, to mēs Eiropā esam piedzīvojuši. Un šis uh, um, mēģinājums sākumā mums lūgt atdot mobilos telefonus, um, tas, protams, neizdevās un nav jau, protams, jēgas tos nodot, jo tie tur nedarbojas vispār. Mobilie telefoni tur nekāda, nav nekāda zona viņiem. Uh, Bet tik un tā tas bija, bija tāds mēģinājums, un tad mēs tā kā nepadevāmies, un tad tas viss tā arī palika. Jā. Tiklīdz bija runa par kaut kādām problēmām, tad vienmēr tika teiks, ka citi ir vainīgi, amerikāņi, japāņi un tā tālāk. Un kaut kad es teicu, nu, nav jēgas turpināt šādu sarunu, jo tam nav neiegādas jēgas. jēgas Mums vajadzētu kopīgi padomāt, kā varētu viņiem palīdzēt. Kā tad tas nāk, ka Dienvidkorejā cilvēki dzīvo tik daudz labāk nekā pie jums? Tā es viņiem jautāju, kā to varētu uh, mainīt. Un, uh, un uh, Ziemeļkorejas politiķi uh, teica, ka uh, viņiem vajadzīgi vairāk ārvalstu investori, un tad es viņiem teicu, ka ja nav nekādas uh, uzticamības, nekādas drošas situācijas, ka netiks slēgts viņa ražotnes, tad, protams, neviens to nedarīs, neinvestēs. Jā, bija cilvēki, kas vienkārši neklausījās, un bija daži, kas tā kā nereaģēja, bet tur bija sajūta, ka tomēr viņi mūs saprata, bet nekas vairāk. Well, I can vouch Nu, es varu uh, tiešām apliecināt to, ko jūs teicāt, jo tiešām ir lielāka atvērtīga nekā um, 98. gadas uh, tur biju, jo var pateikt, ka toreiz nebija nekādu mobilo telefonu. Un um, bija joks, ka bija divi kanāli. Uh, Eh, kur eh, pa vienu gāja Kimils Songu un pa otro kanālu tika teikt, skatieties pirmo kanālu. Viņiem bija blokiem dzīvokļu, bloku māju, kas bija uh, tukšas, kas bija gatavotas uh, cilvēkiem no dienvediem, kas uh, ieradīsies pēc valsts apvienošanas. Um, paldies! Arī es Esmu bijis Ziemeļkorejā, nezinu, vai mēs bijām tur vienā laikā. Problēma, kur es redzēju, bija tāda, ka paši ziemeļkorejieši ir ar tādu domāšanas veidu, kurš ļoti atšķirās no citām valstīm ar autoritāru valdību. Viņi ir audzināti ar doktrīnu gadiem ilgi, un viņi no sirds tic tam, ko tiem stāsta. Pat tad, jā, viņiem stāstītais eh, mūsu ausīm izklausās pilnīgi neticams. Un, manuprāt, tā ir vislielākā problēma pasaulē ar Ziemeļkoreju, ka atšķirībā no citām valstīm, kas ir noslēgtas, pastāv kādas kontakta sazināšanās formas ar ārpasauli, bet Ziemeļkorejā tas ir ārkārtīgi maz ticams, un ja šāds kontakts ar ārpasaules pārstāvjiem pastāv, tad tas ir visbiežāk īpašos apstākļos pieļauts. Tāpat arī varu sacīt, ka nesenā pagātnē situācija ir, bet nu pavisam nedaudz padarīt maigāka, bet tik tiešām nedaudz. Ķīnai nav vairs tā tvēriena, kāds mums likās, ka tai varētu būt uh, attiecībā uz Ziemeļkoreju. Ikvienam, kurš ir bijis Ziemeļkorejā, tā ir tik īpaša valsts, ka mums grūti ir saprast, kas notiek ziemeļkorejiešu prātos. Tad, kad mēs runājam par miljoniem karavīru armiju, tad tā ir tikai neliela daļa, jo ik viens ziemeļkorejietis abu dzimumu ir karavīrs. Tad, kad mēs runājam par lielāko vai ceturto lielāko armiju, mums ir jāsaprot, ka ik viens dien, kara dienestu tādā vai citādā veidā un viņu iecere ir panākt vienotu Koreju, to viņi sludina, tam viņi tic un. Iespējams, ka tas ir eh, viens no vai pat vislielākajiem pārvaramiem šķēršļiem. Jo tas attiecas uz praktiski ik viena ziemeļkoriešu domāšanas veidu. Paldies! Railkungam mūsu kolēģim ir jādodas prom, bet gribētu izteikties Čārls Stānoks ja jūs paliktu vēl pāris minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Gribu uzdot jautājumu. Uh, ik viens zin, kā Ziemeļkoreja ir totalitāra valsts, un nesen mēs uzzinājām, ka uh, ka bijušā, kā esošā līdera eh, partnere ir izpildīts. Avisots. Un eh, es saprotu, ka jūs esat redzējis lielā vadoņa statuju. Es gan neesmu bijis šāda veida valstīs. Bet eh, šķiet, ka viņi turpina apliecināt sa, e, paši sev savu varu, kā viņus atzīst Rietuma Eiropa, līdzīgi dara Irānā. E, varbūt mums jādomā par to, kā vajadzētu palīdzēt Korejas tautai, nevis lai palīdzētu valstī esošiem režīmam. Roilkungs, lūdzu. Jā, tas ir labs jautājums. Tas ir jautājums, kas mums vienmēr ir jāuzdod. Tieši tas piemērs, ko jūs nosaucāt tikko kolēģi. Uh, tas man e, dod vēl vienu argumentu, kāpēc vajadzēja braukt. Mēs aizbraucām, runājām, tad, kad mēs pēc tam dzirdējām par šo nosaušanu, es tagad uzrakstīju vēstuli Ziemeļkorejas e, vēstniekam šeit un e, teicu, ka es gribu saņemt informāciju par to, vai tas tiešām notika, vai tur kāds tika nošauts un kāpēc. Jo mēs vienkārši teicām, mums tagad uh, bija uh, saruna, un tagad mēs gribētu tiešām atbildi prasīt uz šo jautājumu, un redzēsim, ko uh, Ziemeļkorejas vēstniecība ar to darīs. Un tas vienmēr ir tāds uh, ka jautājums, kas jāizvērtē. Mans iespējas pēc šī brauciena ir tāds, ka bija pareizi tur, uh, uz turienu braukt, un tas palīdz, bet tas, protams, palīdz tikai nedaudz, nedaudz. Tas ir tikai mazs solīts, bet Ziemeļkorejošiem, man liekas, tas tiešām nepalīdz. Mēs neesam tik svarīgi. Well, thank you very much. Paldies. Paldies. Jūs varat doties prom, bet mēs pārējām pie nākošā punkta, kas ir cilvēktiesība situācija Sahel reģionā. Un aicinu Čārlis Tānu, kurš ir referents, izteikties. Paldies, priekšsēdētāji! Kā jau lielākā daļa komitejas locekļu zina, Mans Sahela ziņojums nav nebūtu tik vienkārši, tur ir gan daudz strīdu un situācija ir rietuma Saharā, kas aizņem lielāko daļu, esmu saņēmis 95% grozi, ieteikumu grozījumu. Un e, tur ir vēl neatrisināti daži jautājumi. Tāpat arī par grozījumiem man šķiet, ka ir e, daudz informācijas nepilnīgas un gribu vispirms paskaidrot komitejas. Sākšu ar to, ka mana nostāja par Rietumu Sahāru ir bijusi nemainīga gadu garumā par tiesībām Rietumu Sahāras tautai uz pašnoteikšanos un sakārtot lietas brīvā veidā, kas ir pieņemama abām pusēm. Es tagad nepieņemšu nekādas nostājas par to, kādām ir jābūt teritoriju eh, galīgajam izskatam. Uh, Bet tad, kad es pirmo reizi pieņēmu ziņojumu sagatavošanai, es eh, no sākuma domāju, ka būs jāskat tikai Sahel kā reģions, taču pēc tam kļūst skaidrs, ka rietum Sahārai ir eh, jābūt daļai ziņojumā, un arī sākotnējais sociāldemokrātu priekšlikums bija sagatavot ziņu par cilvēktiesībām Rietum Sahārā atsevišķi, un mēs drīzumā eh, panācām vienošanos, ka varētu rakstīt par cil, ziņojumu par eh, cilvēku tiesībām gan Sahel, gan Rietum Sahārā, kas varētu iznākt pārāk plaši. Un pēc vairākiem citiem virsrakstiem mēs vienojamies, ka uh, virsraksts būs tikai Sahelas reģionā un Rietum Sahāra tiks iekļauta šajos ietvaros. Tā izlēma paplašinātais birojs afetu priekšsēdētāja konference. Tātad pretēji atsevišķu deputātu un valdības acītājiem. Es tomēr kopumā domāju, ka pieeja pareizi un ģeopolitiskā situācijā tomēr iekļaut uzreiz Rietumu Sahāru, eh, Sahēlas reģionā un skatīt to tikai kopā varētu būt nepiemērot. Un kā mēs bieži šajā komitejā norādam, cilvēktiesības un drošība ir savstarpēji ne, neatraujami raut, eh, jautājumi. Mēs uh, neapzināmies eh, situāciju, kāda ir šajā pasaules daļā, un es īpaši esmu nobažījies par ziņojuma eh, kopumu, lai varētu piešķirt vajadzīgo uzmanību visām daļām. Liela daļa ir saistīta ar eh, to postu, kas, ir, kas skar Malī, Un, lai gan mēs varam būt ļoti piesardzīgi optimistiski par to, ka lielā, eh, vissliktākais no krīzes ir pagājis, tomēr tā nav galā ar simtiem tūkstošu pārvietoto personu un bēgļu. Ar, tāpat arī ilgais samierināšanās process malī dažādajās kopienās ir. E, e, jāpanāk, un arī samierināšanas Tuaregu reģionā un citos jautājumos ir būtiski. Malī ir jāskat kā prototips tiesu eh, iestāžu un tiesiskumu panākumiem, tāpat eh, ir jārisina ļoti būtiski jautājumi visā Sahela reģionā, un eh, arī uzskatu, ka ir jāapsveic ICC izmeklēšanas pasākums Sahel reģionā, bijušā čādas uh, diktatora tiesas process, un uh, uzskatu, ka ir jāstiprina eh, drošības jautājumu šajā sektorā, jāapkaro cilvēku tirzniecību, kā arī ieroču narkotiku kontrabanda un it īpaši ir jāuzlabo atbildība, pārvildība un leģitimitāte valsts un reģionālajām institūcijām. Ziņojumā īpaši tiek uzsvērta vāru decentralizācija un pilsoniskās sabiedrības veidošana. Visbeidzot, gribu uzsvērt sieviešu situāciju un uzsvērt to, ka jāvēršas pret ģenitālos. Uh, uh, skropļo, sakropļošanu, pret jebkāda veida eh, verdzību, un šajā sakarā gribu uzsvērt Mauritāniju. Tāpat gribu norādīt, ka piecas Sahel valstis ir eh, virzījušās uz priekšu samērā glūdi, un tomēr mums ir izdevies iestrādāt grozījumus, eh, ko iesniedz politiskās grupas no visa politiskā spektra, un gribu pateikties par šo kompromisu darbu runājot sadaļu par rietumu eh, Sahāru, bija mm, grūtāk atsevišķos gadījumos eh, mums bija visai neliela panākuma, jo mēs nevarējām apmierināt visu ieinteresēto pušu ieteikumus kā arī vairāk kolēģi tagad ir pieprasījuši at, atteikties no kompromisiem. Mēs e, apspriedām vienu opciju pieņemt eh, visus eh, grozījumus un pēc tam balsot pret mutiskajiem grozījumiem. Bet tas e, bija apgrūtināti. Es saprotu, ka visi mutiskie grozījumi nevarēs tikt pieņemti galu kompromisos. So. Un Arī es ieviesīšu pats dažas faktiskās eh, korekcijas. Piemēram, valstu skaits, kas atzīst rietumu sakāru, ir e, samazināts no 45 uz 35. Tāpat ir jāuzsver Eiropas Savienības sadarbība ar vietē, e, eh, vietējo valdību struktūrām un kapacitātes e, veidošanas misijām. Tā, tomēr cilvēktiesības eh, nav pietiekami iekļauts eh, Sahel stratēģijā. Domāju, ka tomēr ar šo ziņojumu esmu savu de, zināmu devumu sniedzis un ir ļoti nozīmīgi apvienot balsis, kas izsakās par eh, Rietumu Sahāru un arī neliela pozitīva ietekme varētu būt ārkārtīgi nozīmīga, lai palīdzētu rast mieru šajā reģionā. Paldies! Nākošais runātājs, paldies priekšsēdētāji. Vispirms es gribu apsveikt referentu par lielisko sagatavotu ziņojumu un to darbu, ko viņš un līdzstrādnieki ir e, ieguldījuši. Mums Ir bijusi iespēja sarunāties, apmainīties ar viedokļiem pagājušajā nedēļā Strasbūrā, un esmu gandrīz par rezultātu un jau sasniegtiem rezultātiem. Tomēr man ir dažas piezīmes. Šis iniciatīvas ziņojums ir e, sagatavots šajā sasaukumā, un uzsvars tiek likts uz reģionu, kas ļoti bieži ir izolēts. E, Sahela piecas valstis ar 600 60 miljoniem iedzīvotāju, ir daudz HIV in, in, inficēto Eiropas Savienībā, ir būtiski pievērsties šim reģionam, izcelt šo bagāto geogrāfisko zonu, bet ģeopolitiski nestabilo. E, diemžēl atsevišķas problēmas nav pietiekoši dziļi skatītas e, E, ties, sieviešu tiesības uz veselību, cīņa pret piespiedu laulībām un tiesība parašas, kas eh, e, lieka atraitnei turpināt kopdzīvi ar nelaiķa vīra brāli. Tāpat arī verdzības apkaņošana, apkarošana Nigērā un Bangladešā. Protams, Sahela sadaļa ir ļoti blīva, kompromisi ir lieliski, bet ir vēl ļoti daudz sakāmā un darāmā un ir jāveic konkrēti pasākumi. Tomēr esmu gandrīz par iespēju, ka es varēju sniegt savu devumu. Taču man ir zināma neizpratne. Es uzskatu, ka referents E, ir neproporcionāli skatījis jautājumu, un pēdējā sadaļa ar vairāk nekā desmit paragrāfiem atteicas nevis uz Sahelu, bet uz Rietumu Sahāru. E, no sākuma es biju izbrīnīts, pēc tam es aptvēru, ka uzsvars atsevišķu uh, interesēs tika pārlikts uh, voluntāri uz Rietumu Sahāru. Uh, Man nav zināmas eh, visas cilvēktiesība problēmas Rietum Sahārā. kas eh, poraino robežu dēļ piedzīvo tikpat sarežģīts uh, dienas kā viss Sahel reģions. Bet aicinu sagatavot tieši tāpat kā Francijas senātā uh, Uh, sagatavot uh, atsevišķu ziņojumus gan par Saharu, gan par Rietumu Saharu, diemžēl, uh, tam ir par vēlu. Bet gribu teikt tā, nu, kungs, jūs esat veicis lielisku darbu, apvienoja 341 grozījumu, sagatavoja 42 kompromisus, ziņoja. E, tomēr pēc mūsu Eh, Strasbūras sarunas nevarēšu atbalstīt 32. 36. grozījumu, 32. kurš attiec uz pašnoteikšanos eh, tiesībām Sahel reģionām, ko es neatbalstu. Ņemot vērā Marokas piedāvāto plānu. 36 pantu, kas attiecas uz zvejniecības nolīgumu ar Maroku, es domāju, ka tas neietilpst mūsu komitejas kompetenci apspriest tirdzniecības nolīgumu, kas vēl jo vairāk eh, šobrīd tiek pārskatīts. Vēlreiz, referent kungs, gribu pateikties par paveikto darbu, bija gandarīts par iespēju sadarboties ar jums eh, kopā ar visiem kolēģiem, un pirms beidz savu slašanos gribu pateikties visiem asistentiem, kuri strādāja kopā ar mums. Paldies! Paldies Rota kungam! Ar Laki kungs lūdzu. I just heard the... Es tagad uh, uzklausīju pēdējos komentārus uh, par to, ka šī ziņums par Sahelu iekļauj ar Rietumu Sahāru. Es piekrītu tam, ka ziņojums ir labi līdzsvarots un apmierinošs. Tomēr gribu izteikt dažus komentārus par eh, Rietumu Sahāru un par to, ka uh, Rietumu Sahāra neproporcionāli ir pārstāvēta ziņojumā. Tam ir iemesls. Sākotnēji šis ziņojums bija paredzēts, ka atsevišķi ziņojums par Sahelu, un tad būtu atsevišķi ziņojums par Rietumu Sahāru. Bet tad tika pieņemts lēmums. Es neatceros, kurā lēmumu pieņemšanas procesa stadijā apvienot divus ziņojumus un sagatavot tikai vienu. Mana grupa uzskatīja, ka ziņojumi nav jāapvieno. Es piekrītu Rāta kungam. Tik tiešām Rietum Sahārai vajadzētu veltīt atsevišķu ziņojumu par cilvēku tiesību situāciju un uh, citām problēmām. Un esmu nedaudz uh, pārsteigts. Es neatceros, kāda bija tautas partijas grupas nostāja, bet nu šķiet, ja lēmums tika pieņems, tad bija pa, arī pārliecinoši vairākums tam par labu. Es tiešām būtu vēlējies, lai mums būtu atsevišķi ziņojums par Rietum Sahāras situāciju. Bet es ļoti augstu vērtēju to sadarbības gaisotni, kādā notika diskusijas par kompromisiem. Tanoka kungs darīja visu iespējamo, lai saskaņotu ļoti atšķirīgas nostājas. Bet esmu nedaudz vīlies par Rota kunga teikto, par to, ka Tautas partija nevar atbalstīt 32. un 36. groz kompromisus, jo mēs Strasbūrā pavadījām pusdienu diskutējot par šiem kompromisiem. Mēs tos izskatījām vārdu pēc vārda. Un man teica tur, ka tautas partijas nostāja ir pieņemta un ir atspoguļota šajos kompromisos. Esmu pārsteigts, ka tagad pēkšņi ir uh, uh, tāda noreidošā attieksme uh, pret šiem diviem svarīgiem jautājumiem uh, - zvejniecības nolīgumu un uh, pašnoteikšanas principu. Uh, neskatoties uz visām mūsu pārunām. Nu, man neatliek nekas cits, kā tikai pieņemt to zināšanai. Visi zina, ka sociālistu grupa vienmēr ir atbalstījusi un arī atbalstīs vienmēr Sahāras iedzīvotāju pašnoteikšanās eh, principu Uh, Marokas karalistes priekšlikums nodrošināt Dienvidu provincēm autonomiju. Mūsuprāt, tas ir tikai veids, kā šo problēmu atlikt un nerisināt pamat jautājumu proti uh, šiem Sahāras iedzīvotājiem ir tiesības uz pašnoteikšanos. To atzīst visas starptautiskās organizācijas, sākot ar ANO un uh, iekļaujot Eiropas parlamentu. Vairāk kārt mēs paudām savu nostāju pilnībā atbalstot uh, Rietum Sahāras tautu pašnoteikšanos, un es domāju, kā arī nākotnē uh, sociālistu politiskā grupa nu tā neatkāpsies. Zvejniecības nolīgums jāatgādina, ka Eiropas parlaments jau ieņēma pagājušajā gadā ļoti skaidru nostāju par šo vienošanos. To mēs noraidījām ar lielu vairākumu. Simts balsis bija pārsvars. Šajā balsojumā mēs bijām pret šo nolīgumu, kas ir pretrunā ar starptiskiem uh, noteikumiem, starptiskām normām. Bet uh, Lūkosimies tagad, vai Strasbūrā parlaments apstiprinās galīgajā balsojumā savu pozīciju. Un visbeidzot par 41. kompromisu. Ja citas politiskās grupas atsauc eh, savu atbalstu, tad mēs atsauksim savu atbalstu 41. kompromisam, jo teksts ir eh, divdomīgs un var izraisīt uh, zināmas šaubas par mūsu nostāju uh, par pašnoteikšanos. Mēs atsaucam savu atbalstu 41. Groz, kompromisam. Weberas kundze, paldies priekšsādātāji. Es gribētu pateikties referentam par paveikto darbu. Un es to saku ne jau tāpēc, ka tas būtu Nu, pieklājīgi un jauki. Nē, es tiešām esmu pārliecināta, ka viņš ir paveicis lielisku darbu. Pirmām kārtām ziņojums kā tāds ir ļoti labi sagatavots, atspoguļojot reālo situāciju. Mēs pieņēmām tādu lēmumu izskatīt cilvēktiesību situāciju Sahelas reģionā. Un es uzskatu, ka referents tiešām ļoti labi izskatīja šo situāciju un uh, uzsvēra visus uh, svarīgākos jautājumus, arī tos, kas nav iekļauti Eiropas Savienības stratēģijā. Es uzskatu, ka viņš uh, sagatavoja lielisku ziņojumu, un arī viņa darbs ar grozījumiem uh, pareizi atspoguļo šo nostāju par cilvēku tiesībām Sahelas reģionā. Es, protams, saprotu, ka Rietum-Sahāras jautājums ir ļoti um, kutelīgs. Daudziem kolēģiem ir atšķirīgas nostājas, ļoti stingras nostājas par to. Un nav vienkārši šo situāciju kaut kādā veidā atrisināt. Gandrīz, gandrīz neiespējami. Tomēr, manuprāt, mums izdevās panākt ļoti labus kompromisus referents izrādīja atvērtību un gatavību saskaņot nostājas, cik vien tas bija iespējams. Protams, bija ļoti grūti šos kompromisus pieņemt. Arī Strasbūrā mums bija viena sanāksme pēc citas. Nevienmēr šīs diskusijas bija vieglas. Tad vēl notika dažas citas uh, lietas, kas mainīja situāciju. Alde politiskā grupa centās uh, šos kompromisus atbalstīt, bet diemžēl man jāpaziņo, ka arī mēs vairs neatbalstīsim 36. kompromisu. Mēs gribējām šo kompromisu, bet bez pēdējā teikumā. Mēs pieprasījām balsojumu pa daļām. Mums teica, ka tas nav iespējams eh, kompromisa grozījumu gadījumā, tāpēc mums jāatsauc savs atbalsts. Un tas nozīmē, ka par katru grozījumu būs jābalso atsevišķi. Es nevaru tagad uh, paredzēt, kā nobalsos Uh, mana politiskā grupa, jo arī mums ir atšķirīga viedokļi vienas grupas ietveros. Kā visur. Protams, uh, žēl, ka tas tā ir. Būtu daudz labāk, ja Eiropas parlaments sniegtu tādu skaidru signālu par to, ka mums ir uh, zināms konsensus, bet, nu, ja tas nav iespējams, tad atliek tikai balsot un palūkoties, pie kā mēs nonāksim. Lūk, tad mēs balsosim un redzēsim, kas notiks plenārsēdē. Paldies! Nilsens kundze. Voilà. Oui, merci. Donc, comme les Paldies! Tāpat kā citi kolēģi. Es gribētu teikt, ka darbs, ko mēs e, paveicām ar Tāno kungu, noritēja ļoti labos apstākļos. Kolēģis Tānoks un pārējie bija pieejami, un arī Strasbūrā mums bija iespēja organizēt papildu sanāksmes, lai apspriest šo ziņojumu. Esmu relatīvi apmierināta ar ziņojumu rezultātu. Esmu gandrīt, ka varēja iekļaut, manuprāt, svarīgu punktu e, attiecībā uz uh, Eh, pārmantoto vērtību, savukārt eh, jautājumi par sievietēm, reproduktīvo veselību netika mm, eh, iekļauti. Jā, es saprotu, es ļoti aktīvi strādāju sieviešu līdz, tiesību komitejā. Es domāju, ka referents tik tiešām gribēja panākt vienošanos, patiesu vienošanos starp dažādu grupu pārstāvjiem, un es varu par to pateikties Tānu kungam gribētu pārāk neattīstot tos argumentus, kurus attīstīja kolēģis ar Lakiju un ko es, kurus atbalstu, ka mana grupa atbalsta pašnoteikšanos Saharavi tautai, tieši tāpat sacīto par zivs, zvejniecības nolīgumu, mēs esam tajā ar to pašu nostāju par Rietumu Sahāru. Par ziņojumu, jā, varētu sagatavot ziņojumu jaunu kas būtu ekskluzīvi veltīts Rietum Sahārai, jo tik tiešām lielākā ziņojuma daļa skata Sahel reģionu kopumā, un tas ir normāli, jo tas ir arī norādīts virsrakstā, taču mums lielāka uzmanība ir jāpievērš Rietum Sahārai. Tur ir ļoti daudz Sahara sakāmā, ir jāskata cilvēktiesību jautājumu, starptautisko tiesību jautājumu, un es domāju, ka nākotnē vajadzētu sagatavot jaunu ziņojumu par rietumu sakāru. Katrā ziņā šobrīd esam gandarīti par paveikto, un, manuprāt, rezultāts ir apmierinošs. Par eh, kompromisu 41. Es gribētu piedāvāt mutisku grozījumu šī kompromisa sakarā. Tas no manas puses bija viss. Paldies. Paldies, Šolce kungs, lūdzu. Thank you, Mr. Chair. Paldies priekšsādātāji. Ēnu referente Vežā kundze nav klāt, un viņa lūdza mani izteikt dažus komentārus par šo uh, tekstu. Paldies referentam par visaptverošo darbu pie ļoti sarežģīta ziņojuma. Protams, bija ļoti grūti vienoties par kompromisiem, mēs to atzīstam. Es um, gribētu arī aicināt saprast, ka šis kompromiss par pašnoteikšanos būtu jāpatur jo priekšvēsture šim ziņojumam bija ļoti gara. At, uh, Sahela vai Rietumsahāra kopā vai atsevišķi, jūs visi zināt, kā tas notika, neiedzināšos detaļās, bet tagad mums vajadzētu sagatavot ļoti konkrētu tekstu. Tieši tāpēc es gribētu piedāvāt trīs piemērus Mums vajadzētu izmantot konkrētu formulējumu, kas ir starptiskajās normās, piemēram, H punktā. Protams, uh, ANO ir uh, 35. rezolūcija, 80. gada rezo, rezolūcija, kur ANO protestē pret Rietum Sahāras okupāciju. Un mums vajadzētu to labi izprast un izmantot šo tekstu. Tad tāpat H apakšpunktā. Sākotnēji bija paredzēts pieminēt, ka šī reģiona ģenerālsekretārs atzīst, ka Maroka un citas valstis neatzīst uh, Marokas administratīvās tiesības pārvaldīt šo teritoriju. Tā kā mums šeit vajadzētu izmantot starptautiski atzītu formulējumu. Un vēl uzsvēršu, ka priekšlikumi sagatavot atsevišķu ziņojumu par Rietumsahāru, jā, tik tiešām tā ir ļoti laba doma, un mums vajadzētu to arī mēģināt panākt. Es domāju, ka mums vajadzētu par to runāt mūsu komitejā Eh, pēc iespējas ātrāk. Paldies, Neicas kundze! Priekšsādātāja kungs, dargie kolēģi, ļaujiet man sākumā apsveikt eh, kolēģi Tānoku. Bieži vien mēs neesam viensprātis, bet eh, tātad es un viņš, bet šajā gadījumā es tiešām atzinīgi novērtēju viņa paveiktā darba kvalitāti, jo uh, piecās Sahela valstīs novērtēt cilvēktiesību situāciju nav vienkārši. Tas ļoti sarežģīts uzdevums un Rietumsahāras jautājums, kā jau diskusija atkal to parādīja, ir ļoti delikāts. Tātad es tiešām uh, negribētu, lai būtu šeit kaut kādi pārpratumi. Es tiešām augstu novērtēju kolēģi Tanaka paveikto darbu. Tas tiešām bija grūts darbs. Es runāšu nepārāk gāri, bet eh, galvenokārt par Rietumu Sahāru. Daudz no jums zina, ka es ļoti labi pazīstu Maroku. Tā man ir pazīstama šī situācija, un es domāju, ka kas tad šeit ir būtiskākais, un to mēs arī atrodam ziņojumā. Tā ir uh, Tātad jāuzstāja, ka jārod konfliktam risinājums. Nav noliedzams, ka konflikts pastāv, un tāpēc ir vajadzīgs risinājums. Un, ja es pareizi atceros, tad šajā ziņojumā tas ir nedaudz tikai pieminēts, ne jau tikai Maroko un uh, Rietumsahara ir šajā konfliktā iesaistīta, ir vismaz viena trešā valsts, dažiem varbūt ir iebildumi pret šo formulēm, bet tā ir Alžīrija, kas dara visu, kas ir tās spēkos jau no paša sākuma, lai kavētu risinājumu rašanu. Viena no iespējamajām pieejām, lai rastu risinājumu, būtu uh, Uh, tas, ka mēs respektētu faktus, un šeit ļaujiet man izteikt pāris piezīmes. Pirmkārt, vienā no kompromisiem ir minēti 13 upuri, kas bija, bija kad tika evakuēta šā, šī te pagaida nometne Rietum-Sahārā. Netika teikts, ka tie visi bija Marokas dienestu, uh, drošības dienestu uh, pārstāvji. Tātad tie bija policisti, kas vienkārši tika noslaktēti. Nu, tie ir fakti, tas ir jārespektē. 36. kompromisā tiek atgādināts, ka šis parlaments e, noraidīja uh, e, zvejasaimniecības nolīgumu, bet uh, fakts, ka uh, tātad eh, ieguvumi no eh, zivsaimniecības, tātad netika nodrošināts, ka um, eh, šie peļņi nāk par labu visiem uh, iedzīvotājiem, bet tas nebija vienīgais iemesls, kāpēc tas bija nu, noraidīts. Un, uh, Tur bija arī citi iemesli, piemēram, Zivsainiecības komiteja nebija apmierināta ar to, kā komisija uh, atbildējat. Proti, netika atbildēts uz šiem jautājumiem. Un uh, fakts arī ir tas, ka uh, šis nolīgums attiecās uz gadu, kur bija atlikuši tikai četras nedēļas. Un tad tika teiks, nu labi, nu noraidīsim to. Un balstījoties uz to un ieteikt parlamentam noraidīt uh, zivsaimniecības nolīgumu, par ko, bija, par ko ir sarunas, un mēs vēl nezinām, kāds uh, būs tā, nu, rezultāts, to es, tas man nav pieņemams. Un tāpēc mēs atsaucām savu piekrišanu šim kompromisam. Proti, kā mēs varam ieteikt paši sev vēl kaut ko par tekstu, kas vēl nav izdiskutēts. Tas ir diezgan neprātīgi. Uh, Eh, protams, Tano kungs ir paveicis tiešām ievērojumu darbu, eh, un eh, tomēr ēnu referenti ir atšķirīgās domās, jo grupām ir atšķirīgi viedokļi. Un tātad es domāju, ka arī mūsu sekretariātu un komitejas sekretariāta darbinieki un mūsu asistenti ir tiešām paveikuši lielisku darbu. Paldies! Thank you very much. Now, Mr. Panzeri, please. Paldies, tagad Panzeri, kungs, lūdzu. Grazie, prezidente, mi asocio anch'io a. Paldies, priekšsādātāji, es arī gribētu pievienoties uh, slavas vārdiem, kas tika pausti par Tanoka Konga paveikto darbu. Ziņojums tiešām ir labs. Un, uh, ja mēs runājam par problēmām ar Alsahalāvī, uh, tur galvenokārt ir runa par cilvēku tiesībām. Bet tad uh, tur ir runa par uh, plašāku reģionu un par uh, savstarpējo ietekmi, kāda tur ir, un arī par drošības problēmām tur ir runa un ietekmi uz Eiropu. Es gribētu īsi pieskarties Rietumu Sahārai, nepaužot vērtējumu nekādu, bet es gribu, protams, respektēt partneru lomu šeit. Uh, No tā, kas tika teikts, es saprotu, ka katram pirms balsojuma plenārsēdē būs vēl iespēja diskutēt eh, politiskajās grupās par šo tēmatu. Tātad es negribu šeit eh, paust nekādu vērtējumu, bet vienkārši eh, tādu ieskatu, kāda tad ir situācija. Manuprāt, šajā jautājumā mūsu parlaments nav spējīgs paust viedokli. Katrs turas pie savas izaisa pozīcijas, daži atbalsta pašnoteikšanos, citi to uh, uzskata par nerealizējamu mērķi. Un uh, līdz ar to ir uh, tiešām ļoti sarežģīti uh, panākt kaut kādu vienotu vieglokli, ja katrs turās pie savas pozīcijas. Jau gadu desmitiem nav nekāds progress panākts pēc ANO rezolūcijas. Uh, aizvien tiek uh, rosināti jauni soļi no ANO, bet uh, tam nav nekādu rezultātu. Un šādā situācijā mums vajadzētu vienkārši atcerēties, kas tika apspriests Marokā, bet arī saistībā ar Alžīriju. Un varbūt mums vienkārši vajadzētu, lai dotu konkrētu ieguldījumu un nevis tikai tukši diskutētu, varbūt mums vajadzētu uh, ņemt vērā šo te vēsturisko posmu, kas notiek šobrīd, un vajadzētu nospraust realistiskus mērķus, kurus pakāpeniski varētu sasniegt. Tas būtu daudz vēlamāk. Protams, tam ir vajadzīga drosme un uh, jābūt radošiem. Kā jau teicu, Nedrīkst vienkārši katrs turēties pie savas izaisa pozīcijas. Jo, ja mēs pie tā paliksim, viens ir par un viens ir pret, tad uh, pat uh, uh, kompromisi, kas ir panākti, neko nedos. Katrs balsos tā, kā viņš vēlēsies. Un šajā svarīgajā jautājumā mēs nepanāksim progresu. Runājot par Rietumsahāras jautājumu. Paldies, Milan Monkungs! Gracias, presidente. Muy brevemente. Paldies, priekšsēdētāji. Ļoti īsi. Es nepārzinu kompromisa grozījumus, um, kas uh, tika apspriesti, kā uh, Tanoka kunga vadībā šķiet tāda ir ap 40 un kaut cik. Bet 36. Uh, grozījums ir tas, kas ir vērsts pret Eh, zivsaimniecības nolīgumu. Un es biju viens no tiem, kurš balsoja pār šo nolīgumu pirms diviem gadiem. Es saprotu, ka Spānija, Spānijas delegācijas, eh, delegācija šis 36. Eh, nolīgums grozījums nepatiks, jo mēs atbalstām grozījumu. Un visbeidzot gribu teikt, ka Šis ir ziņojums par cilvēktiesībām Sahel reģionā, lai gan ļoti daudz paragrāfu par um, Rietumsahāru, bet nedomāju, ka ārlietu komitejai būtu, eh, būtu kompetenta lemt par eh, zivsaimniecības nolīgumu šajā reģionā, vēl jo vairāk ņemot vērā ziņojuma virsra, eh, virsrakstu. Un domāju, ka ir arī daudzi Marokas jūrnieki, kur strādā uz šiem zvejas kuģiem. Uh, un arī viņiem šis punkts varētu būt eh, grozīgs. Paldies ļoti īsi ar Lakīkungs lūdzi, ar Lakīkungs vārds jums. Paldies. Gribu sniegt divus skaidrojumus. Vienu par Nīts kundzes eh, paziņojumu par eh, incidentu pirms vairākiem gadiem uh, Eh, Sakaravī nometnē ar Marokas policiju. Ir dažādas versijas šim incidentam, un mana versija, kam es ticu, kas ir, manuprāt, nopietnāka, ka 80 rietumu sahārieši ir, dog, ir gājuši bojā sadursmies ar policiju, un tiesas process bija netaisnīgs, un Tas notika karatiesā un ik viens, kurš kaut ko zina par cilvēktiesībām, nekad nedrīkstētu pieļaut šādu situāciju. Konkrēti eh, ņemot vērā Marokas policijas intervenciju un pēc tam kara tiesu. Otrais punkts. No pancērīkunga es dzirdēju izteikumu, ka pašnoteikšanās, ja tā nav sasniedzama, tad tā ir jāmaina vai jāatsakās. Un, manuprāt, to nekad nedrīkstētu pieņemt, jo ko tad mēs šeit varētu darīt, kā palestīniešiem vajadzētu pieņemt Izraels okupāciju, tāpēc, ka pašnoteikšanās nav sasniedzama, vai arī citās pasaules daļās šīs pamattiesības uz, pamat, uz pašnoteikšanos, ja konflikts ir ieildzis, tad vajadzētu no šīs prasības atteikties, tā zaudēja savu spēku aizsamību. Domāju, ka Šis ir iemesls, kāpēc visas starptautiskās organizācijas Eh, justīcijas tiesas, eh, eh, Eiropas parlaments vienmēr ir atbalstījis šīs pamattiesības uz pamat noteikšanos. Paldies, Nīts kundze, vēlreiz gribētu izteikties. Jā, ļoti īsi. Vispirms, man nenāktu prātā nosaukt to, kas notika šajā pagaidu nobatnē par incidentu, bet, nu, jēdzienu izvēle ir katra paša ziņā. Process, kas notika, tik skatīts karatiesā, kas savā laikā atbilda Marokas likumdošanai un konstitūcijai. Atgādināšu, ka. Ļaujiet man izteikties, saka runātāji, atgādināšu, ka mūsu pašu valstīs vēl pavisam nesen šādi uh, atgadījumi tika skatīti kara tiesās, un tikai pēdējās desmitgadēs dalība valstis ir izbeiguši šādu praksi. Tajā pašā laikā process bija publisks, tam sekoja ne tikai eh, Marokas cilvēktiesību locekļi, bet arī starptautiskie novērojumi, kuri pēc tam izteicās, ka ir gandarīti par to, kā ir noritējusi tiesa. E, Cita starpā es arī ar to runāju ar Marokas cilvēktiesību vicepriekšsēdētāju. Bez tām Marokas valdība izlēma, ka turpmāk likums tiks grozīts un šādi fakti vairs netiks ties, iztiesāti kara tiesā. Tas ir ļoti svarīgi un tas ir arī norādīts attiecīgajā kompromisā. Well, thank you very much. Paldies. Bet es gribētu atgādināt, redz vēl pancerīkungs grib izteikties, ka mēs nevaram uzsākt vēl vienas debates par debatēm. Pancerīkungs. Priekšsēdētāji. Ar, ja jūs neļausit, ja jūs ļausit man atbildēt, gribēju tikai sacīt, ka nevajag sajaukt juridiskās normas ar politisko procesu pretējā gadījumā. jo ir jāievēro likums, un mums kā parlamentam ir jādomā par to, kādi varētu būt eh, politiski risinājumi, kas dod iespēju sasniegt kādu mērķi. Mūsu mērķis ir apspriest šo politisko procedūru, pretie gadījumā eh, nav nekādas jēgas pat rezolūciju pieņemt parlamentā rezolūcijas jau ir e, pieņemts apvienotajās nācijās, pietiek to papeik, e, pateikt un beidzam diskusiju. Ja mēs domājam, ka varam izdarīt vairāk, tad ir jāpieņem visu viedokļi, pretējā gadījumā mēs paliekam bloķēti sākotnējās pozīcijās. Un pēc tam redzēsim, kā uh, situācija atrisinās. Uh, Nākošais runātājs Bernārds Arvaiš no ārējās darbības dienesta. Paldies par iespēju izteikties. Es gribētu vispirms atgādināts, cik svarīgs ir cilvēku tiesību jautājums visās mūsu darbībās. Eiropas ārējo darbību dienests attiecībās ar trešajām valstīm to vienmēr uzskata par prioritāti. Mums ir divi komentāri par atsevišķiem aspektiem 36. kompromisā. Konkrēti runa ir par 40. punktu. Vispirms par um, ANO juridiskā dienesta viedokli, ka šeit tiek citēts. Iepriekšējā um, rindkopā tur ir teikts, 25. punktā. Ja uh, tiks uh, veiktas turpmākas darbības, neņemot vērā Rietums Sahāras uh, situāciju, tad tas būs pretrunā ar starptautisko likumdošanu par aktivitātēm, dabīgo resursu ieguves aktivitātēm autonomais teritorijās. Tas neizslēdz uh, automātiski visas ieguves darbības, bet tālāk par asociācijas nolīgumu. Nolīgums par tirsniecību un lauksaimniecību attiecas uz Marokas karalisti un Rietum Sahāras reģionu, ko de facto pārvalda Marokā. 2012. gada deklarācijā tas ir noteikts, un šis nolīgums nosaka, ka tas tiek piemērots ar Rietum Sahāras reģionam ar nosacījumu, ka Maroka izvērtē nolīguma ietekmi uz teritorijas situāciju. Uh, lauksaimniecības ģenerāldirektorāta pirmā misija dosies uz reģionu nākamajā misijā. Un tad bija arī rezolūcija par nākotnes uh, zivsaimniecības protokolu. Tā ir rezolūcija no 11. gada decembra. Pat runa ir par nosacījumiem, kādi būs šī uh, nolīguma piemērošanai Rietum Sahāras reģionam. Un tāpat nepieciešams izvērtēt uh, Uh, sociālo un vides ietekmi, kas būtu šim protokolam. Mēs uzskatām, ka secinājumos te ir zināma uh, problēma, jo kompromisā teksts izriet no tā, ka šie priekšnosacījumi nav izpildīti. Proti, dabas resursu ieguvē. Tā te ir pateikts, um, esot pretrunā ar Rietum-Sahāras reģiona interesēm. Un tāpēc jebkura dabas resursu ieguve būtu pretrunā ar starptautisko tiesību normām. Paldies, Tanukungs. Vai jūs vēlaties atbildēt? Jā, paldies. Mēs te griežamies riņķī. Sākotnēji argumenti tiek atdzīvināti atkal un atkal, un tāpēc jūs noteikti saprotat, kāpēc bija tik grūti sagatavot šādu ziņojumu. Cilvēku tiesības Bet mums bija apakškomitejas ziņojums, tas nebija afet ziņojums, bija šis ziņojums par uh, starptautisko likumdošanu, un ļoti īsi tagad atbildēšu uz atsevišķiem komentāriem, ko izteica kolēģi un ēnu referenti. Rota kungs, es nepiekrītu tam, ka mēs um, neesam ievērojuši sieviešu tiesības uz uh, veselību. Uh, mēs te runājam par reproduktīvo veselību. Te eh, jādomā, piemēram, arī par tiesībām uz um, grūtniecības pārtraukšanu un tā tālāk. Es negribēju to tā ierakstīt savā ziņojumā. Tad jūs pieminējāt uh, laulības uh, uh, ar uh, tuvākiem ģimenes locekļiem. Bet es domāju, ka ja mēs izmantosim jūsu piedāvātos formulējumus, tad pārsvarā cilvēki nemaz nezinās, par ko ir runa. Protams, verdzību mēs pieminam. Un es jau arī teicu, ka, piemēram, Mali un Mauritānija um, noliec verdzības uh, pastāvēšanu, bet tā pastāv reģionā. Par Rietumu Sahāru. Jūs vēlē, vēlē, vēlējāties atsaukt jūsu atbalstu 32. un 36. kompromisam. Uh, Es centos uh, šeit uh, neuzspiest savu viedokli par to, kādam jābūt risinājumam attiecībā uz pašnoteikšanās un teritoriālās integritātes principiem. Es um, nevēlējos uh, šajā jautājumā iestrēgt, un tāpēc teksts ir apzināti vispārīgs. Protams, eh, bija daudz diskusiju un nebūtu pareizi vispār ne, nepieminēt. Milan Monkungs eh, pieminēja Spānijas īpašās intereses. Protams, arī Spānija pirms 40 gadiem eh, šo jautājumu nolika malā un centās no tā izvairīties. Ar Laki kungs runāja par to, ka vairākums šajā parlamentā no, noraidīja zvejniecības nolīgumu ar Maroku, bet tas tiek pārskatīts. Uh, manā tekstā es neizslēdzu, piemēram, uh, dabas resursu iegūšanu, ja tas nav pretrunā ar vietēju iedzīvotāju interesēm ja es nepareizi esmu to formulējis, tad esmu gatavs formulējumu pieslīpēt, lai tas atbilstu starptiskajām uh, normām. Tad tālāk ar Laki kungs, uh, joprojām par 36. un 41. kompromisu. Um, Vēbras kundze var teikt, jā, žēl, protams, ka uh, Alde neatbalsta 32. kompromisu. Kā es teicu, uh, Šis nav ziņojums par starptautisko likumdošanu, bet par eh, cilvēku tiesību ievērošanu, par pamattiesībām. Protams, tas pārklājas ar spēkā esošo starptautisko likumdošanu. Mēs, kundze, pieminēja ļoti jūtīgos jautājumus. Jā, tie ir jūtīgi, bet mēs necenšamies šajā ziņojumā primāri atrisināt vecos ielgušos konfliktus. 34. kompromiss var tikt pagrozīts. Es varu atrunāt arī šeit uh, uh, šos traģiskos notikumus un bojā gājušos. Paldies arī Panzeri kungam par um, komentāriem. Jūs, protams, labi pārzināt šo reģionu. Noteikti labāk nekā es, bet man jāpiekrīt tomēr ar Lākī kungam. Nevar uh, pašnoteikšanos šeit vienkārši uh, izslēgts, ja to nevar sasniegt viegli un ātri. Pašnoteikšanās nav saistīta tikai ar uh, valsts legālo statusu, to var panākt arī savādākā veidā. Piemēram, Austrumu Timora, ja mēs savulaik um, uh, Austrum Timoriešiem atteiktu pašnoteikšanās tiesības, šī valsts nekad nebūtu tapusi. Un tāpat arī uh, Eh, ar Sudānu un dažām citām valstīm. Es domāju, ka pašnoteikšanās un teritoriālā integritāte ir divi vienlīdz svarīgi principi. Abi ir iekļauti starptautiskajās tiesībās, un es neesmu gatavs vienu no tiem svītrot par labu citam. Eh, Milan Monkungs, es domāju, ka es jums atbildēju par zvejniecības nolīgumu tas nav tas svarīgākais aspekts, bet es eh, nedomāju, ka tas būtu jāizslēdz. Nu, atgriežoties pie jautājumiem, ko pieminēja Lakīkungs, manuprāt, jums nav taisnība. Mani arī sākumā nepareizi informēja. Mēs veicām eh, ļoti rūpīgu izmeklēšanu eh, šī ziņojuma sagatavošanas laikā. Tas tiešām bija sākotnēji priekšlikums par rietum Sahāras situāciju. To piedāvāja jūsu politiskā grupa. Un tad uh, rietum Sahāra bija iesaistīta šajā Sahelas vienošanās. Uh, tad uh, Broka kungam bija priekšlikums, un mēs pēc tam izlēmām tomēr koncentrēties uz Sahelas reģionu tas viss atspūgļots protokolos, un mēs te arī griezāmies riņķī, bet Rietum Sahāra tagad ir iekļauta šajā reģionā. Protams, ja kāds vēlas uh, ziņojumu tikai par Rietumu Sahāru, es domāju, ka jūs uh, varat mēģināt to panākt, bet jūs atradīsieties ļoti sarežģītā situācijā un izjūtīsiet ļoti stipru lobiju spiedienu. Paldies, referenta kungs. Noslēgsim šo diskusiju un pievērsīsimies citiem darba kārtības punktiem. The... Bet uh, es gribētu tikai pajautāt, kāda ir komisijas nostāja. Ja šo formulējumu vietā par šo neatrisināto konfliktu. Bet varbūt mēs varat pat, varam pateikt, ja Vai jūs eh, piekristu citam formulējumam, proti, ja ziņojumi eh, nepierādīs to, kā tas notiek eh, Rietum-Sahāras tautu interesēs? Komisija apsola aprunāt, pārunāt šo jauno formulējumu ar juridiskā dienesta pārstāvjiem. The... Tagad pāriesim pie nākamā darba kārtības punkta, kas ir viedokļu apmaiņa ar doktori Simu Samībahus, kura ir eh, ANO attīstības programmas Arābu valstu biroja direktore. Un viņa arī ir ģenerāla, ģenerāla sekretāre palīdze ANO. Bahus kundze, ir uh, daudz strādājusi Jordānijā, un tagad viņa ir atbildīga par 18 UNDP uh, uh, birojiem ārā pasaulē. Un, protams, uh, mēs esam ļoti nobažījušies uh, par to, kas šobrīd notiek, jo īpaši Sīrijā, un kāda ir šī situācijas ietekme uz uh, apkārt esošajām valstīm. Mēs uh, zinām uh, šo situāciju, mēs to esam apsprieduši, un es uh, jūs aicinu dalīties ar mums savās pārdomās par šiem notikumiem un uh, to, ko šajā gadījumā vajadzētu darīt. Daudzās svarīgās valstīs, kā Ēģiptē, Tunisijā, Lībijā, arī ir nemierīga situācija, tātad šeit ir vesela gūzma problēmu šajās valstīs. Uh, un eh, tās, protams, arī savstarpēji ir saistītas. Tas ir nenovēršami. Un tagad došu jums vārdu uz apmēram desmit minūtēm, un tad varēsim veidot dialogu ar kolēģiem. Lūdzu, jums vārds. Thank you. Paldies, Pasko kungs, godātie deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Labdien visiem! Eh, man ir liels prieks, ka varu ierasties pie jums un uzstāties. Es pārstāvu reģionu, kurš, kā jūs visi zināt, šobrīd pārdzīvo krīzi. Es pārstāvu arī ANO uh, attīstības programmas aģentūru, kas dara visu, kas ir tās spēkos, lai palīdzētu reģionam ceļā uz demokrātiju un cilvēku cieņas ievērošanu. Kā jūs zināt, tad uh, pirms apmēram trim gadiem uh, uh, arābu tautas uh, uzsāka savu cīņu par demokrātiju. Cilvēki izgāja ielās, lai uh, cīnītos par savu nākotni. Viņi vērsās pret uh, bezdarbu, nabadzību, un uh, jaunieši, sieviešas un vīrieši uh, protestēja pret šo savu likteni, kas viņiem nebija pieņemams. Tas tiešām bija uh, Uh, iedvesmojoši vērot šos notikumus, uh, arī viss pasauli uh, tos vēroja. Cilvēki bija tā kā ieguvuši jaunu lepnumu, viņi vēlējās labāk dzīves kvalitāti, pilsēņu tieso bija arī ievērošana, bet šobrīd zemēs, kur redzējām cerību, pārāk daudzi saskaras ar vilšanos, vārdarbība, bojā gājušie, tas viss notiek Ēģiptē, Tunisijā, Lībijā un, protams, arī Sīrijā. Sīrijā redzam eh, desmit tūkstošu cilvēku bojāju, miljoniem cilvēku bēg no šīs valsts, Uh, vairāk kā 100 tūkstoši cilvēku ir gājuši bojā, vairāk kā 2 tūkstoši ir pametuši savas valstis, apmēram 4 valstis, 4 eh, miljoni ir um, meklējuši patvērumu savā valstī, ir um, izglī, iznīcināts skolas un citas ēkas. Uh, Eh, situācija ir tiešām satraucoša un mēs nevaram gaidīt eh, jārod risinājums. Tas ir ļoti svarīgi Sīrijas nākotnē un steidzams risinājums jārod arī eh, tās kaimiņu valstu dēļ un visa šī reģiona dēļ. Šodien Sīrijas krīze ļoti smagi ietekmē arī Jordāniju, Libānu un nesen arī Irāku. Uh, Viss šis reģions ir satricināts un viņiem ir vajadzīgs atbalsts no starptautiskajiem partneriem. Jordānijā un Libānā tie, kas uzņem bēgļus, un arī Irākā tagad jau uzņem bēgļus, viņi ļoti cieši no šīm uh, bēgļu plūsmām, viņiem pietrūkst resursu visos līmeņos. Uh, Paraugoties uz ārābu pasauli kopumā, mēs redzam, ka šeit ir divas vīzijas. Viena ir par uh, cilvēku cieņas uh, pilnu nākotni, demokrātiju, brīvību, un otrs puses ir šis izmisums, kur no vīzijām tad īstenosies. Manā uh, uzskatā un UNDP uh, uzskatā tas būs atkarīgs no ilgspējīgas attīstības, kā mēs to panāksim Arābu reģionā. Uh, Galu galā paši uh, tie, kas gāja demonstrēt, uh, šīs demonstrācijas uh, bija tieši to problēmu dēļ, kas pastāvēja reģionā, jo dzīves kvalitāte bija pasliktinājusies, ekonomikas saruka, samazinājās uh, iespējas strādāt, uh, palielinājās jauniešu emigrācija, kas uh, skāra šo reģionu ļoti smagi. Ir arī pārtiks nepietiekamība un ūdens nepietiekamība. Šī kombinācija, ka bija vāja valsts, nabadzība, liels skaits jauniešu Somālijā, Jemenā un Lībinā, tas izraisīja vārdarbību, tika notika tā, ka jaunieši pievērsās bruņotajiem grupējumiem un ir jāpārtrauc šī negatīvā attīstība. Tas ir priekšnoteikums, lai nodrošinātu mierīgu nākotni Arābu reģionam. Skatoties vēsturē, mēs konstatējam, ka neviena pāreja nav bijusi miermīlīga. Nu, tāpēc nav jēgas uh, saskumt varbūt par šo situāciju. Ir uh, jāiesaista pilsoniskā sabiedrība un jāstrādā kopā. Arābu reģionā mēs nedrīkstam pazaudēt no acīm arī citus trūkumus, kas vienmēr ir bijušie reģionā - zināšana trūkums, dzīvuma līdztiesības trūkums gan sievietēm, gan meitenēm, cilvēktiesību pārkāpumi un labs pārvaldības trūkums. Un viens no galvenajiem izaicinājumiem ir palīdzēt gan valstīm, gan pilsoņiem definēt jaunu uh, sociālo līgumu, ja tā var teikt, kas uh, galu galā varētu uzlabot uh, dzīves kvalitāti, demokrātiju un brīvību. ANO drošības padomā ONDP mēs strādājam ar visām iesaistītajām pusēm Arābu valstīs, laikā, kad uh, ir uh, dažādas problēmas, lai liktu pamatus mieram un drošībai, labai pārvaldībai, labklājībai, demokrātijai un līdzdalībai sabiedrības dzīvē. Mēs strādājam arī pie nepabeigto jautājumu pabeigšanas, proti tūkstošgads attīstības mērķi. Un uh, jādefinē arī attīstības mērķi eh, laikam pēc 2015. gada. Pārējais valstīs mēs atbalstām reformas, eh, atbalstām socioekonomisko iespēju paplašināšanu. Piemēram, Tunisijā esam snieguši atbalstu vēlēšanās, uh, konstitucionālajā procesā un tiesiskuma procesā. Eģiptē UNDP atbalsta iekļaujošus procesus, kas respektētu visus pilsoņus un īpaši tos, kas ir visvairāk ievainojami. Lībijā ANO sistēma, tā skaitā arī ONDP, ir sniegus izšķirīgi svarīgu uh, atbalstu vēlēšanās uh, un veicinājusi sieviešu kandidātu piedalīšanos uh, un mēs atbalstījām arī eh, konstitucionālo procesu, iesaistot eh, pilsoņus. Valstīs, kurās ir konflikti vai kuras eh, skar kaimiņu valstu konflikti, mēs sniedzam humāno palīdzību. Tā pašā laikā atbalstot arī programmas, kas nodrošina darba vietas un sociālo kohēziju. Šādā veidā mēs uh, Uh, veidojam pārēju no humanās palīdzības uz ilgtermiņa atbalstu, un mēs palīdzam valstīm arī panākt stabilitāti, piemēram, Jordānijā un Marokā. Uh, tajās vēl nav konflikti, konflikts, un mēs ceram, ka šis konflikts tur arī neizplatīsies. Tur mēs cenšamies uh, sastādīt plānu visa reģiona stabilizācijai. Joprojām pastāv izaicinājumi politiska risinājumu trūkums, iespējas jauniešiem, um, iespējas viņiem izpausties, paust savu viedokli sabiedrībā. Mēs uh, skatām arī sieviešu tiesību jautājums, kas uh, šī situācija pasliktinās reģionā. Mēs skatām arī sociālo un ekonomisko attīstību kā uh, svarīgu elementu politiskajā pārējā. Uh, un uh, cilvēktiesības, uh, laba pārvaldība un uh, daudzveidības respekts ir jāņem vērā. Mēs, tāpat kā Eiropas valsts, esam partneri šīm valstīm. Mums uzticas pilsoniskā sabiedrība un valdības. Mēs sniedzam uh, uh, ekspertīzi svarīgos jautājumos, un mums ir arī uh, programmas, kas jau ir īstenotas un kas panāk uh, stabilitāti konfliktos. Um, un arī Eiropas Savienība un dalībvalsts sniedz atbalstu mūsu programmām. Kopā mēs uzskatām, ka mums ir jāturpina strādāt uh, kopā, lai panāktu progresu ārā pasaulē. Uh, Visi partneri šeit ir saistīti. Eirozona ir Arābu reģiona lielākais tirzniecības partners, un stabilitātes traucējumi ietekmē arī Eiropu. Mūs arī saista uh, cilvēku kustība. Daudzi jaunieši arā pasaulē cer uz labāku nākotni Eiropā, un mūsu uh, darba uh, uzdevums ir, uh, lai jauniešiem ir Eh, pēc iespējas vairāk iespējas savās valstīs. Un mūs saist arī viens no svarīgākajiem jautājumiem - miers un drošība. Un tas arī ir saistīts ar eh, ektre, ekstrēmismu, tad, kad tas netiek nodrošināts. Mums ir jāsadarbojas, lai eh, palīdzētu arābu pasaules iedzīvotājiem īstenot savus uh, centienus. Uh, un, uh, tur ir vajadzīgas ilgtermiņa investīcijas. ES un ONDP kopā var uh, kalpot par uh, katalizātoru uh, arā pasaules iedzīvotāju cieņai par labāku nākotni. Paldies! Lielas paldies! Un pirms došu vārdu kolēģiem, gribētu atzīmēt, ka pie mums ir ieradies, ieradušies trīs Džibutī parlamenta uh, pārstāvji Vais kungs, Apliāhī kungs un Saīda kungs, kuri ir šeit mūsu vidū. Viņi ir šeit Briselē, jo vakar notika Somālijas konference Briselē. Un tagad vārds Panzērī kungam. Un pēc tam Atkins kungs un Neicas kundze. So, Mr. Panzērī. Pats Zērīkungs, lūdzu. Ļoti īsi. Pirmkārt, gribu jums pateikties, ka esat pie mums Eiropas parlamentā šodien. Un īsi apsvērumi no manas puses un pāris jautājumi. Pirmkārt, gribu teikt, ka piekrīt jūsu sacītajam Un esmu pilnībā pārliecināts, ka reģionam, par kur mēs runājam, ka mums ir tajā jāsako demokrātiskās stabilizācijas procesam. Fakti parāda, ka ja kamēr cilvēks nav paēdis, viņš demokrātiju nespēja novērtēt, tāpēc ir svarīgi lai šajā ceļā būtu paredzētas gan tiesību stabilizēšanas, gan demokrātijas iespējas šai valstīm. Bet mani jautājumi. Pirmkārt, es gribu dzirdēt jūsu viedokli par kaimiņa attiecību politiku, par tuvināšanos Eiropai, par principu more for more, vairāk par vairāk Turklāt eh, ir pareizi piešķirt vairāk tām valstīm, kuras vairāk apliecina savu apņemšanos stiprināt tiesības un demokrātiju. Savukārt ir citi, kur uzskata, ka tādā veidā tiek sodīti tie uh, eh, pilsoņu valstīs, kur valdības nav spējīgas veidot demokrātiskus procesus. Tā tad. Uh, par šo pieju iespējams ir jāpārdomā atkārtoti. Tālāk vēl viens jautājums. Es zinu, ka tas varētu izklausīties eh, trausli un delikāti, bet eh, ir daudzi analītiķi, kuri uz, eh, uzskata, nosauksim, Malaizijas piemēru Es eh, izvēlējos Malaizijas piemēru, apzinoties, ka tā nav arābu valsts, bet ja mēs izslēgsim no Malaizijas eh, to eh, daļu, kam pieder enerģijas resursi, tad ir jāsaka, ka ļoti lielā mērā, ļoti liels svars šajā reģionā ir reliģija. Es nezinu, cik lielā mērā tas atbilst patiesībai. Ja mums tik tiešām vajadzētu piemērot to, ko citi saka par islāma pasauli, tā tad automātisku Korāna projicēšanos konstitūcijā, tas varētu būt būtisks elements. Tas nenozīmē izteikt spriedumu par reliģiju, bet no politiskas neutralitātes viedokļa vajadzētu mēģināt saprast, vai reliģiskais faktors ir ar ļoti lielu svaru vai netik lielu šo valstu attīstībā. Paldies, Nīts kundze. Kāds eh, tikko izgāja no zāles, saka runātāja. Uh, Esiet sveicināti, kundze, paldies par eh, jūsu uzstāšanos, kas eh, deva eh, vielu pārdomām man un maniem kolēģiem. Diemžēl uzstāšanās laiks ir ierobežots, un man jāizsakās īsi. Pirms aptuveni gadiem desmit UNDP sagatavoja ziņojumu par arābu pasaules attīstību. Ļoti nozīmīgu ziņojumu, kuru bija sagatavojuši arābu akadēmiķi, intelektuāļi, un, ja es pareizi atceros, viens no būtiskākajiem konstatējumiem tajā bija, kas saskaņā pēc autoru prāta pie, pro, problēmas ir trīskārtīgas - demokrātisku struktūru nesamība, tas fakts, ka sievietes ir izslēgts vai lielā mērā izslūgt, izslēgts no sabiedriskās dzīves, un tagad es nevaru atcerēties trešo. Taču šis dokuments mūsu domāšanās, mūsu attiecībās ar dažādām arābu pasaules sabiedrībām visvarīgs, un kā jūs norādījāt? dažādās arābu eh, pavasara izpausmes viesa cerības iedzīvotājiem, kā arī cerības mūsos. Un varbūt mēs esam kļūdījušies pārāk daudz, gribot sagaidīt pārāk drīz. Ja mēs palūkosimies paši savā vēsturē un dažādajām revolūcijām Eiropā no 19. un 20. gadsimtā, tad mēs varētu uh, atcerēties, cik uh, daudzas no tām uh, cieta neveiksmi un visos gadījumos, cik ilgs laiks bija vajadzīgs, lai iestātos zinām stabilitāti. Un iespējams šī paša iemesla dēļ pārāk šauri interpretējot principu more for more, manuprāt, nebūtu uh, pareizi. Skatījums ir pārāk šaurs, un ja mēs vēlamies, lai sabiedrība attīstās no autoritāras valsts uz uh, patiesu demokrātiju, tad tas e, nevar tikt sasniegts gada vai divu laikā. Tas aizņems daudz ilgāk. Tāpēc es domāju, ka šāda pieeja ir pārāk, um, e, pārāk asa. Tāpat arī e, tad, kad viens no deputātiem pirms diviem gadiem piedalījās darba grupas veidošanā Ēģiptē, es redzēju, cik grūti bija komunicēt Ēģiptiešiem, Ēģiptiešu sabiedriskai domai nosacījumu jēdzienu, lasot Ēģiptiešu presi un par to, kā viņi ziņoja par šo darba grupas veidošanu, tad e, šādu nosacījumu vispār netika pieminēts. Tas tik vienkārši paslaucīts zem paklāja. Un tāpēc viens no maniem. Tā, uh, e, Tas ir viens no maniem jājām zirdziņiem. Esam pārliecināti, ka neviena demokrātija nevar būt plaukstoša bez darba spējīgām, ilgspējīgām politiskām partijām. Tas ir vajadzīgs, ja jūs vēlaties veidot pamatus darbīgai politiskai demokrātijai. Un tajā pašā laikā mēs redzam, ka daudzas palīdzības aģentūras, starptautiskas, citas eh, privātas, publiskas eh, un, vai abas negribīgi atbalsta politiskas partijas, jo tad tās var tikt eh, uztvērtas kā kādu partiju atbalstošas, un līdz ar to paiet ļoti ilgs laiks, pirms var tikt izveidoti pamati darbībai, darbīgai politiskai partijai. Varbūt jūs e, būtu ar mieru komentēt šīs pēdējās pārdomas, vai tas ir pareizi un ko mēs varētu darīt šajā sakarā. Paldies, Sērs Roberts, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, daudz jautājumu izriet no šīs fascinējušās sarunas, un es gribētu uzdot pāris jautājumus. Pirmkārt, Mana kolēģi tikko runāja par demokrātiju. Es domāju, ka mums ir e, zinām apsēstība ar to, ka demokrātija iestāsies rīt uz brokastu laiku. Tā tas nevar būt, un gal galā apvienotā karaliste, kas dēvē sevi um, par e, demokrātisku valsti, mēs ieguvām pilnīgas balsts tiesības tikai 1918. Nu, gadā. Tas ir, to nedrīkstam aizmirst. Vai jū, otrkārt, vai jūs varētu komentēt eh, Arābu līgu, vai tās ir tikai talkšaus, eh, sarunšaus, vai tā ir laiktērīšana, vai tā varētu būt ar eh, kādu ieteikumi. Treškārt, tas, ko jūs sacījāt par atbalstu partijām, ir būtisks. Cik jūsuprāt, ņemot vērā to, ka ir daudz vairāk jaunu cilvēku arā pasaulē nekā citās pasaules daļās. Varbūt apvienotajām nācijām vajadz pār sociālo mēdīju punktu veidošanu, lai varētu atrast tos līderus, kuri būtu spējīgi izveidot šīs partijas. Un pēdējais jautājums, Tad, kad mēs runājam par Romas katoļiem, tiem ir galva, pāvests vai pastāv ekvivalents mus e, islām pasaulē, kas var ietekmēt e, pie, e, moderēto Eh, sabiedrisko domu, lai varētu arī risināt eh, sunītu un šītu jautājumus. Eh, paldies, doktor, doktor Sīma. Vai jūs esat, vai, vai vēl kāds grib uzdot jautājumu? Nē, Anna Gomeša nākošais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies. Uh, par prezentāciju. Es gribētu uzdot dažus jautājumus. Viena no problēmām pagātnē, vismaz tad, kad mēs apmeklējām Eiropas Savienības finansētos projektus, kurus īstenoja e, e, UNDP dažādās vietās, konkrēti Arābu pasaulē, šeit es domāju Irāku, piemēram, tad viens E, tad e, ļoti maza redzamība tika piešķirta Eiropas Savienības sadaļai UNDP projektos. Varbūt bija kāda politika šajā sakarā un gribētu jautāt, kā jūsu prāt tas ir attīstījies. Esmu pārliecināta, ka Arābu sacelšanās, Arābu pavasars Eh, eh, modināja UNDP un apvienotās nācijas kopumā eh, nodarboties pašiem ar savu meklēšanas darbībām, neraugoties uz mūsu morformoru un citiem principiem. Un kā tas izpaušas tad, kad mēs runājam par to, ka netiek pat minimāli ievērotas ļoti būtiskas cilvēktiesības ļoti lielai iedzīvotāju daļai. Šeit es domāju par līča valstīm un cilvēktiesībām, un it īpaši sieviešu tiesībām. Un ko jūs varētu pateikt par to kā sunītu šītu dalījuma konflikts ietekmē situāciju e, Sīrijā. Man likās, ka lielākā daļa arābi ir sunīti, ja ne visi, bet ir šītu kopienas praktiski visās arābu valstīs. Un kā tas e, ietekmē UNDP darbības attiecībā uz e, pārvaldību, attīstību un tā tālāk. Un visbeidzot, mēs tikko apspriedām konfliktu starp konfliktu rietum Sahārā un to, kas eh, kavē labāks attiecības un integrāciju gan eh, Marokas, no Marokas, gan no Saharavī puses. Un mēs saprotam starptautisko likumdošanu un šis ir eh, konflikts. Ka, Bet vai UNDP varētu izvietot kādas eh, darbības Rietumsakāras teritorijā, jo vai no, ir kādas UNDP darbības, kas varētu palīdzēt novērtēt to, kā, eh, kādi nolīgumi, kas ir noslēgti ar Maroku, tiek uh, E, piemēroti un kā no tiem gūst vai negūst labumu rietumu Sahāras iedzīvotāju. Paldies, e, e, Sīma Bahaus vārds jums. Paldies. Jāsaka, visi jautājumi un komentāri bija saistīti savā starpā, un es centīšos arī uh, tos izskatīt kopumā. Vispirms par Eiropas kaimiņu attiecību politiku un principu vairāk par vairāk. Es domāju, ka mums kopumā jāmaina mūsu politika darbā ar arābu pasauli, jo tā ir mainījusies. Un tik tiešām, ja mēs pieturēsimies pie šī vecā principa vairāk par vairāk, tad, kā jūs pieminējāt, mēs sodīsim tās valstis, eh, kas tā nestrādās. Tas svarīgākais būtu koncentrēties uz cilvēku tiesību ievērošanu, uz brīvību ievērošanu, pilsoniskās sabiedrības attīstīšanu. Jāpanāk, lai visi šie elementi attīstās visās Arābu valstīs, lai Eiropas Savienība, ANO un visi pārējie partneri atbalsta tās valstis, kur valdība Uh, vēlas strādāt un pilsoniskā sabiedrība dara kaut ko, lai šo atbalstu īstenotu. Pārsvarā arābu valstis uh, ir tagad mainījušas, to vadība ir mainījusies un arī mentalitāte mainās. Cilvēki uz ielām, kas apgāza iepriekšējo valdību, un iepriekšējos eh, prezidentus, viņi var apgāst arī jauno valdību. Jaunās valdības to apzinās. Un tās eh, ieklausās tagad savu pilsoņu vajadzībās. Es domāju, ka viens no veidiem, kā strādāt, būtu turpināt sadarbību ar parlamentiem, ar valdībām, bet arī ar jaunatnes organizācijām jo mums jāparūpējās par to, lai īstās cilvēku vajadzības tiktu ņemtas vērā, lai mēs labi izprastu valstu specifiku. Runājot par demokrātiju, um, politisko līdzdalību, jāsaka, ka mums jo īpaši jāpievēršas izglītībai, jo līdz šim Tik tiešām mēs uzlabojam skaitļus, bet izglītības kvalitāte ir neapmierinoša visur Arābu valstīs. Runa ir gan par universitāšu, gan par skolu izglītību. Piemēram, skolas programmās eh, nav paredzēta kaut kāda izglītība par demokrātiju. Sabiedrības ir ļoti konservatīvas, un jauniešiem eh, nebija atzīšanas uh, sabiedrībā. Kaut gan um, jauniešu ir ļoti daudz šajās valstīs, bet bezdarbs ir ļoti augsts un viss uh, augstākais ir uh, uh, jauniešu emigrantu procentu skaitlis. Jauniešus uh, tika ievērot, uh, jauniešus ievēroja tikai pēc tam, kad sākās protesti, kad jaunieši izgāja uz ielām. Arābu līga arī un visi pārējie. Uh, sākumā mums teica, jā, ka jaunieši nav apmierināti, jaunieši nav labi izglītoti, izglītība neatbilst tirgus vajadzībām, un kaut kad uh, uh tas viss uzsprāgs. Un tā arī notika. Mums jārīkojas ļoti piesardzīgi. Varbūt tagad jau ir par vēlu mainīt pieaugušo mentalitāti, bet nav par vēlu strādāt ar jauniešiem. Mums jāpiestrādā pie izglītības jautājumiem, jāmaina skolas. Jūs noteikti zināt, kā ANO. Tagad notiek arī pārmaiņas. Ģenerālsekretārs uh, iecēla īpašo atbildīgo par jauniešu jautājumiem, un šis īpašais sūtnis uh, tieši mēģina uh, šo ideju izplatīt, proti, ka jaunieši var piedalīties lēmumu pieņemšanā un var piedalīties aktīvi politiskajā dzīvē. Viņš pašlaik ļoti aktīvi darbojas šajā reģionā. Protams, šis darbs ir visai sarežģīts. Viņa darba kārtība nevienmēr atbilst šo valstu valdību darba kārtībai, bet mēs cenšamies to mainīt. Tad darbs ar pilsonisko sabiedrību. Tas ir neapšaubami svarīgs. Pilsoniskā sabiedrība ir tagad iesakņojusies Arābu valstīs, bet tā vēl nav pietiekoši stabila, un mums nepieciešams šo trīs sturi arī noslēgt, tad, lai būtu valdība, pilsoniskā sabiedrība un tauta plašā izprātnē. Pilsoniskā sabiedrība ir jauna, un arī nav īstenas izpratnes par tās lomu un par to, kā pilsoniskā sabiedrība var atbalstīt valdību. Pie tā arī jāstrādā. Tad par Arābu līgu. Es uh, vēl pirms pusotra gada biju ģenerāla sekretāra palīdze Arābu līgas jautājumos. Un Esmu joprojām pārliecināta, ka Arābu līga ir ļoti svarīgs instruments. Tā ir ļoti svarīga institūcija, kas var uh, tiešām paust Arābu uh, tautu intereses un cerības starptautiskajā arēnā. Protams, ir zināmas problēmas ar institu institucionālo kapacitāti, bet Arābu līga ir jāatbalsta arī turpmāk tā atbalstot arī e, vietējos iedzīvotājus, jo tas ir instruments, kā nodrošināt sociālo, ekonomisku un politisko attīstību. Un pat ja rezultāti neparādās uzreiz, nevajadzētu atteikties no sadarbības ar šo uh, svarīgo organizāciju. Mums jāpanāk, lai politiskā darba kārtība tiktu uh, pastāvīgi attīstīta. Es e, nedomāju, ka Arābu līga zaudēja savu ietekmi. Nē, tā var daudz ko panākt. Un mēs, piemēram, e, strādājam pie Sīrijas problēmu atrisināšanas. Arābu līga ir ļoti svarīga arī starptautiskajā arēnā. Tāpēc mēs esam apņēmušies to arī turpmāk atbalstīt. Ja kāds domā, ka Arābu līgai ir vajadzīga palīdzība, tas tā tiešām ir, un mēs to arī atbalstīsim. Um, ONDP tam tic, mēs ticam reģionālajām organizācijām, un mūsu sadarbībā ar Arābu līgu ir svarīga, lai uzlabotu vietējas kapacitātes, uh, lai palīdzētu uzraudzīt vēlēšanas Arābu valstīs. Jo Arābu valstu vajadzības ir atspoguļotas Arābu līgas darbā, un arī tas, ko var panākt Eiropas Savienība un ANO, tas viss ir saistīts ar Arābu līgas darbu. Tad eh, tālāk, protams, ja mēs runājam par jauniešiem, mums jāskatās, kā arī jauniešu organizācija strādā. Mums jāapzinās, ka mentalitāte šajās valstīs ir savādāka, un viss notiek savādāk. Bet eh, tā nu ir jauniešiem. Piemēram, manai meitai ir 16. Katru reizi, kad es viņai kaut ko saku, viņa saka, mama, tu neko nesaproti. Un tiešām es nesaprotu, es nesaprotu, ko viņa vēlas. Es nesaprotu, kā viņa uh, argumentē, viņai ir uh, citas attīstības prioritātes, uh, citas domas par pasauli. Tā nu ir ar jauniešiem. Un mums, strādājot globālā līmenī, jāiekļauj jaunieši, viņu līdzdalība, sagatavojot um, politikas, izstrādājot mācību programmas, ir ārkārtīgi svarīga. Tāpēc mums ir jāizmanto visi mums pieejamie instrumenti. Un mēs ceram, ka jaunieši Arabu valstīs uh, var uh, strādāt uh, politikā, var uh, kandidēt vēlēšanās, nokļūt parlamentos un tur veiksmīgi strādāt. Mums, protams, jāpiedāvā uh, apmācības pasākumi, mums jāinvestē uh, Um, miera procesos, bet jācenšas arī saprast šie jaunie cilvēki. Nezinu, kā to formulēt, bet bija jautājums par musulmaņiem un pāvestu. Musulmaņu pasaulē ir daudzi pāvesti, diemžēl. Bet viņi ir ievēroti musulmaņu uh, pasaulē, un mums ar viņiem visiem jāstrādā. Mums ir jāpanāk, lai viņi iesaistās sadarbībā ar mums. Sunītu un šītu problēmas arābu pasaulē uh, ir eh, sarežģīta lieta. Es izaugu arabu pasaulē, es eh, nekad neesmu zinājusi, kas tad īsti ir sunīts un kas ir šīts. Tā kā tā ir politiskā problēma, saspilētā politiskā problēma, un tā ir ļoti jutīga. Es nevaru piedāvāt nekādu gatavo atbildi. Es nezinu, šeit nekādas brīnumzāles, bet mums katrā gadījumā jābūt ļoti piesardzīgiem, un mums jāstrādā iekļaujošā veidā. Visās attīstības programmās jāiekļauj visas uh, sektas, visas kustības, visas minoritātes. Jāiesaista tiešām visi arābu pasaulē. Reizēm noteiktās grupas vai sektas tiek izslēgtas. Tas nav pareizs risinājums. Mēs nedrīkstam tā turpināt. Un mums jāapzinās, ka reālā dzīvē eh, šī problēma nekad nav pastāvējusi. Līdz pat eh, nesenam laikam mēs nekad neesam neko tādu dzirdējuši, ka sunīti un šīti cīnītos savā starpā vai nogalinātu cits citu. Tā ir nesena attīstība, bet tas tiešām ir ļoti jutīgs jautājums. Es centos atbildēt uz eh, visiem jautājumiem Vēlreiz liels paldies jums par uh, atvēlēto laiku šai diskusijai. Es ceru arī uz turpmāko sadarbību, arī pie uh, Eiropas kaimiņa attiecība politikas. Un uh, domāju, ka mēs kopumā vēl lūkosimies, kā rīkoties šajā jaunajā realitātē arābu pasaulē. Paldies! Well, we would like to thank you. Un mēs gribētu pateikties arī jums, jo uh, mūsu dialogs tiešām ir uh, veiksmīgi noritējis. Un uh, pirmkārt jums ir tiešām pieredze ANO un uh, jūs esat arī kāds no šī te arābu reģiona, un tas arī ir liels plus, tādējādi jūs mums izskaidrojat lietas, kuras mēs tiešām cenšamies izprast, jo iedziļinoties šajās lietās, mēs eh, saprotam, cik maz mēs par šo pasaules daļu ziņā, zinām un cik daudz mums vēl ir jāmācās. Par bērniem ir labi, ka viņi domā, par to vien mums vajadzētu būt pateicīgiem. Liels paldies! Thank you again for everyone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 Tagad eh, mēs uzreiz pārējām pie pēdējā darbkārtības punkta. Jā, ir ieradušies attiecīgie cilvēki. Ar prezentī. Tagad būs uh, starposmu ziņojumu prezentāciju par Eiropas parlamenta ad hoc delegācijas uzraudzīto žurnālistu tiesu procesu Turcijā. Tātad šī delegācija strādāja parlamentā. Uh, To vadīja Jaroslavs Valesa. Un eh, tajā ietilpa pieci cilvēki. Valēsas kungs, lūdzu jums vārds. Thank you very much, Mr. Chair. Paldies, priekšsēdētāji. Dāmas un kungi, atkal delegācija tika veidota no ES Turcijas parlamentārās komitejas, lai novērotu šo žurnālistu tiesu. Pirmais iemesls bija tas, ka bija pamatots norādes, ka šie žurnālisti tika tiesāti par to, ko viņi rakstījuši vai teikuši. Um, jā, protams, varbūt, ka bija situācijas, kad uh, patiesi noziegumi tiešām bija apsūdzības iemesls, bet uh, šis lielais skaits žurnālisti, kas tiek tiesāts, uh, bija pārāk liels, un tāpēc delegācija devās uz Turciju, lai novērotu šīs žurnālistu tiesas, lai konstatētu, vai tās ir taisnīgas un uh, godīgas. Nekados apstākļos uh, nevajadzētu uh, pieļaut, ka demokrātiskā valstī netiek ievērotas vārdbrīvības tiesības. Un tas, ka šī delegācija nepieciešama, bija tiešām redzams. Mūsu apmeklējuma laikā mēs atklājām daudzas lietas. Tas arī pierādīja mūsu bāžas par eh, žurnālistu eh, situāciju. Žurnālistiem eh, tika pārmests, ka um, viņi raksta, it kā atbalstot kā teroristu organizāciju. Un tas bija, tātad apsūdzība balstījās uz grāmatām, rakstiem mēdījos, un lai uh, pierādītu viņu organizēto darbību. Abās lietās eh, aizstāvību atbalstīja eh, preses brīvības grupas un apsūdzības raksts tika raksturots kā balstīts uz hipotēzēm un eh, uzsverot, ka nav minēti konkrēti noziedzīgi nodarījumi. Viņi tos raksturoja kā traģikomiskus šos tiesu procesus. Uh, Mūsu uzdevums nebija izvērtēt katru apsūdzību un pierādījumus, bet mēs tomēr pieņemam zināšanai, ka aizsardz, aizstāvības uh, juristi un presas brīvības aizstāvji uh, pauda savu viedokli, uh, runājot par šo Oda televīziju un KCK presas izdevumu. Tātad eh, grāmatas, nepublicēti manuskripti tika konfiscēti un mēdījos publicēti raksti un fotografijas eh, detalizētiek aprakstīti apsūdzības rakstos. Un uh, tika runāts par uh, avotu uh, neizpaušanu un tas tika uzskatīts par tādu kā konspirāciju tika apsūdzēti žurnālisti par eh, zināmas informācijas neziņošanu, proti, ka eh, bija protesti pret policiju. Aizsardzības juristi noraksta, ka šeit apsūdzībās ir pretrunas, jo 12. pāns presas likumā atļauj žurnālistiem neizpaust avotus. Uh, Uh, ziņojot par tā sauktiem negatīvajām ziņām, piemēram, par zemestrīci, par uh, masu demonstrācijām un tā tālāk, tas, uh, to prokuratūra prezentēja kā aktu, kas bija vērsts uz valsts tēla bojāšanu. Un pret šiem apsūdzībām ECTHR paudi iebildes, jo tas pārkāpja uh, taisnīguma princips un valsts, sabiedrības intereses. Piemēram, paužot atbalstu demokrātijai un reģionālajai autonomijai, ko atbalsta arī PKK, to um, apraksta kā saikni ar organizāciju. Telefonsārakstu ieraksti tika prezentēti kā pierādījumi uh, um, apsūdzētie tā pašā laikā norāda, ka tas ir normāls darbs, normāls darba attiecības starp žurnālistiem vai žurnālistiem ar viņu avotiem. Un um, viņi daudz no apsūdzībām sauc par absurdām, runājot par šīm ierakstītajām sarunām. Kā CK preses lietas uh, advokāts uzsvēra, ka nemaz nav iespējams izlasīt šos transkriptus, kas ir tūkstošiem lapušu garumā, kas ir pievienot šai uh, lietai. Oda TV lieta, uh, tur ir tādas kā saucamās uh, tikšanos piezīmes, kur viņi bija paredzējuši kopīgi rakstīt grāmatas vai rakstus. Un šādu pierādījumu autentiskuma pārbaudas ir novadušas pie intensīvām debatēm. Pierādījumi par ceļojumiem uz ārzemēm, piemēram, vīzu zīmogu pasēs KCK apsūdzības rakstā tiek uh, norādīti, ka tie uh, atbalsta argumentu, ka apsūdzētie ir piedalījušies uh, sanāksmēs Irākā, piemēram. Advokāts savukārt saka, ka jebkuram žurnālistam ir kadreiz jāceļo, un eh, tas nav uh, apsūdzības fakts. Vēl viens satraucošs fakts ir tas, ka ir anonīmi liecinieki. Atkal delegācija turpinās eh, novērot žurnālistu tiesas procesus Turcijā un savu galīgo ziņojumu iesniegs eh, 2014. gada pirmajā pusgadā. Eiropas parlaments savā uh, 2013. gada aprīļa rezolūcijā par 2012. gada progresa ziņojumu par Turciju atzīmē, ka parlamenta atkoka delegācija, novērojot žurnālistu tiesasprāvas, ka Turcijā turpinās novērot žurnālistu tiesas procesus un sekos arī tieslietu reformām Turcijā, kas runā par vārda brīvību un plašsaziņas līdzekļu brīvību. Atkal delegācija apzinās, ka Eiropas parlaments ir paudis bāžas par uh, notiekošajām tiesas prāvām un ilgajiem pirmstiesas aizturēšanas periodiem, teiks skaitā arī attiecībā uz žurnālistiem, un tāpēc ir svarīgi uh, risināt šos jautājumus. Atkal delegācija tika informēta, ka Turcijas krimināla likums un pretterorisma uh, noteikumi tiek izmantoti la, tiesā, uh, sakot, ka cilvēki atbalsta teroristu organizācijas. Atklāt delegācija apzinās, ka 26. un 28. pāns Turcijas konstitūcijā ierobežo vārda brīvību, um, attaisnojot to ar uh, sabiedrības uh, drošību, nacionālo vienotību un sabiedrisko kārtību. Šie punkti ir pelnījuši uzmanību un tālāku novērošanu. Atkok delegācija atgādina, ka iepriekšējie Eiropas parlamenta aicinājumi Turcijas valdībai pabeigt uh, juridiskā ietvaru pārskatīšanu attiecībā uz vārda brīvību un bez kavēšanās to saskaņot ar ECTHR uh, likumdošanu. Uh, atkal delegācija um, konstatēja, ka uh, reforma pakotnes un cilvēktiesību rīcības plāns uh, Uh, to sadarbībā ar Eiropas padomi, tieslietu ministrs uh, uh, strādā pie tā, un mēs cieši sekosim, kā tas viss tiek ieviests mandāti ietveros. Mēs konstatējām, ka ir liels skaits uh, lietu pret žurnālistiem, kas raksta par kurdu jautājumiem. Mūs informēja par uh, ļoti augstajiem uh, augstajām nodevām medijiem, līdz ar to tās, eh, šie mediji ir bijuši jāslēdz vai tie ir īstenojuši cenzūru, un tas ir jāreformē. Mūs informēja par apsūdzībām, ka eh, pret uh, apsūdzētiem tiek izmantoti nekonsekventi pierādījumi. Un tieslietu ministrs un Turcijas uh, augstākās uh, tiesu iestādes uh, tātad uh, ieņem savu pozīciju pret citām iestādēm. Mēs turpināsim konstruktīvo dialogu, kas mums ir ar Turcijas iestādēm. Un kā jau iepriekš teicu, mūsu delegācija turpinās novērot uh, tiesas. Mums nākamnedēļ ir vēl viens komandējums, un uh, mēs uh, 2014. gada pirmajā pusgadā sniegsim galīgo ziņojumu. Paldies! Paldies! saka priekšsēdētājs. Jā, ir eh, lūgums izteikties un Sofokleus kungs. Jā. Um, okay. uh, thank you, Chairman. I... Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Es necerēju, ka varēšu izteikties tik drīz, bet uh, paldies. Uh, Pirmkārt, manuprāt, kolēģis tiešām ir paveicis ie, iespaidīgu darbu. Tas labi atspoguļo to, kas notiek šajā žurnālistu tiesās Turcijā. Kolēģis tiešām arī eh, ļoti skaidri uzsver to, ka šīs eh, tiesu prāvas eh, vienkārši neatbilst kritērijiem, kas ir atbilstoši tiesiskumam, tādā izpratnē, kā mēs to saprotam. Uh, Un tas eh, tiešām ļoti daudz ko pasaka. Man žēl, ka nav vairāk cilvēku, kas uzklausa viņa ziņojumu, bet man ir jautājumi, kāpēc kolēģi turpina pieturēties pie mīta, ka Turcija kā valsts, un jo īpaši Erdogāna valdība, um, atbalsta tās pašas vērtības, ko mēs kontinentālajā Eiropā, jo Turcija nav Eiropas valsts Četrus gadus esmu bijis šeit, un daudz kas ir teikts par vērtībām, runājot par liberālās demokrātijas eh, valdībā, vērtībām. Un es personīgi, eh, cik daudz laika es varu izteikties, eh, priekšsēdētāji? What, one minute? Viena minūte. Jā, noslēdziet savu teikto, saka priekšsēdētājs. Jā, nu tādā patriotiskā uh, līmenī šīs vērtības atbalsta visas ES dalību valstis, bet tās pat daļai neatbalsta Turcija. Un es aicinu uh, skaidri pateikt Turcijai, ka Turcijas ES sarunas balstoties uz uh, Turcijas valdības rīcību, uh, nekādā ziņā nevarēs būt veiksmīgs, ne tagad, nekad nākotnē. Mums vajadzētu arī skaidri pateikt, ka pirms iestāšanās maksājumi, kas tiek veikti Turcijai, būtu jāpārtrauc. Un es gribētu teikt, ka uh, for transit uh, um, uh, mikroautobusi netiek vairs ražot apvienotajā karalistā, bet Turcijā. Un uh, šī uh, rūpnīca tika uzcelta par dažādiem Eiropas Savienības līdzekļiem, kas tika sniegti. Un fakts ir tāds, ka Turcija ir pārāk nabadzīga, pārāk liela, pārāk daudz vai atšķirīga savās vērtībās, kā jau mēs uh, te dzirdējam, lai vispār jebkad iestātos Eiropas Savienībā. Un es uh, vēlētos, lai mans premjers vairs nedotos uz Stambulu un sakot, ka e, viņam, viņu tas satrauc un sadusmo, ka e, cilvēki ir pret Turcijas iestāšanos Eiropas Savienībā. Nu, mani sadusmo tas, ka mans premjers starptautiskajā arānā runā tādas muļķības. Un tomēr šeit ir ļoti nopietns punkts, un tas ir pēdējais, ko es teikšu, un proti Eiropas Savienīga a, apgalvo, ka te ir vērtības. Ja Eiropas Savienība vēlas, lai to uztver nopietni kā šo vērtību aizstāvi, tā nevar ne tagad, ne kaut kad vēlāk a, domāt par to, ka Turcija varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un paldies kolēģim par ļoti skaidro a, ziņojumu. Uh, from... Man ir jāt, kā uh, to tas, ko. Uh, uh, uh To, ko teica Sems Lieliskais, mana li pirmā kļūda bija um, dāsnums. Tā tik tiešām bija mana kļūda. Un, uh, Šeit gan nebija plānots pilnīgs debats, bet mēs turpināsim, un tagad vārds ir Sofokleos uh, kungam. Paldies, priekšsēdētāji. Pirmkārt, es gribētu paust vēlmi. Turcijai ir jāatrod sava vieta Eiropas Savienībā. Es sacīju, ka tā ir vēlme. Kāpēc es tā saku? Tāpēc, ka līdz šodienai. Un Tas izskanēja šodien un tas ir izskanēja ziņojumā. Notiek Eiropas Savienības šantažēšana. No vienas puses Turcija saka, grib piederēt šai saimē, no otras puses tā nerespektē ne tās vēsturi, ne tās institūcijas, ne tās kultūru. Tāpat nerespektē starptautiskā juridisko kārtību. Manuprāt, nav iedomājams, ka valsts, kas vēlas piedarīt Eiropas Savienībai, nerespektē preses brīvību, kas ir neatņemama sastāvdaļa ik vienai valstī, kura grib būt Eiropas Savienībā. Pēdējā žurnālistu aizstāvības komiteja Ņujorkā ir norādījis, ka Turcija ir pirmā pasaules valsts ar vislielāko skaitu ieslodzīto, kas atrodas cietumā par to, ka viņi raksta. Tas ir acīm redzams uzbrukums preses brīvībai. Un daudzas valsts apņēmās šo preses brīvību ievērot jau pirms gadiem, nerunājot pat par cenzūru, kas pastāv Un atkārtoju vēlreiz, žurnālistu skaits, kas atrodas cietumā, pieaug. Piemēram, Rohāda Ehmeksīnā. Viņa tika prezentēta kā pārkāpēja, kā zagle, kā persona, kas veikusi zādzības vairāk kārtīgi, kamēr viņas vienīgā vaina bija tas, ka e, viņa brīvi izteicās to, ko domāja radio viņos. Paldies! Nākošais runātājs Endru Davs, priekšsēdētāji, paldies! Es uzstājos kā Turcijas draugs Un nesen nesenie uzbrukumi mēdījiem Turcijā ir kļuvuši tik asi un ne tikai šī ir tiesas procesi. Esmu pateicīgs Valēnas kungam par sagatavotu ziņojumu, bet atskaņas. par šiem procesiem ir ļoti svarīgs un domāju arī, ka parlamentam ir ļoti cieši jāseko tur notiekošiem. Pirmkārt, Erdogans un valdošā partija izdara tādu spiedienu uz žurnālistiem ka pieaug pašcenzūra un daļa no izdevumiem kļūst pār parteģiskiem izdevumiem līdz pat e, valdošo ideoloģiju atbalstošiem, un tas plurālisms, kas pastāvēja ļoti dzīvot spējīgajā Turcijas presē, ir samērā ātri noplicināts. Jūs redzat, kā pieaug kā day by uh, uh day it is becoming a redzam, kā pēdējo dienu situācijas eh, ietekmē attiecības ar valdību un ir vēl viens neveiksmīgs signāls, kas pienāk, ir tas, ka premjers Erdogans presē pauž pilnīgi absurdas lietas, taiskaitā, piemēram, par to, ka Izraela stāv aiz skai, valsts apvērsuma kairā. Un pēc tam viņš pats sāk šiem stāstiem ticēt. Un tas tik tiešām rāda bīstamu situāciju. Un uh, tas galīgi nesaskan ar demokrātiju. Paldies! Paldies! Flotras kundze, kas ir viena no delegācijas locekļiem, lūdzu. Runātāji no mikrofons ieslēgts.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 Runātāji tiek lūgt pārsēsties pie cita mikrofona. Donc, je rappelais, uh, rapidement... Tā tad atkārtoju, ka šī ad hoc delegācija saka runātāja. Tas ir grozījums, ko mana grupa piedāvāja savā laikā, kad mums bija lielas bažas attiecībā uz preses brīvību, izteiksmes brīvību Turcijā. Un kā, kā varēju uzklausīt no dažiem eh, kolēģiem. Mērķis nebija veidot ziņojumu, kas um, būtu vērsts pret Turcijas eh, varas iestādēm, bet lai apliecinātu mūsu vērību, uzmanību, nepārtrauktu sekošanu papildus ziņojumiem un delegācijām, bet tam, ka mēs uh, Eh, visu laiku sekojam šim demokrātijas stūrakmenim, kas ir preses un izteiksmes brīvība. Kādā perspektīvā? Acīm redzami, lai varētu sagatavot vislabākos ieteikumus un īstenotu pie tiem spēlētājiem, kas veidot eh, preses profesionālismu Turcijā mūsu ieteikums. Un no šī viedokļa raugoties tie komentāri, kas izskanēja no kolēģiem, varētu likt man paust nožēlu par šo iniciatīvu. Jo šodien, manuprāt, mums kā deputātiem būtu jāredz tas, ko mēs varam, eh, varam izdarīt, atbalstam viņu ir mēs redzam, ka Turcija ir ļoti daudzi, kas manifestē par demokrātiju, par tiesībām, par preses brīvību. Domāju, ka šīs ziņojums pat jā, tas ir par 2012. gadu un citas lietas ir notikušas pēc tam, mēs varēsim to izvērtēt, es domāju, šeit ceturto. Uh, juridisko paketi un tālāk vēl turgu, ja, kurdu jautājums Un e, šie ir jautājumi, kas ir ļoti būtiski preses un žurnālistu brīvībai Turcijai. Un no šejienes izriet tas, ka miera process ir tās, kam ir ļoti rūpīgi jāseko. Ko mēs varam darīt, lai to atbalstu, atbalstītu? Dargie deputāti, tam ir jāseko ļoti uzmanīgi un arī mums ir jādoma par to, kāda ir situācija pēc notikumiem eh, parkā, stāv Gezi parkā, lai neietu uh, eh, 24 stundas uh, uh, dienā pārraidītus tēlus, kas, attēls, kas manipulētu sabiedrisko domu. Ir jādomā par un jāstrādāja būtu neatkarīga informācija vai šeit būtu runa par AKP, par CHP, vēl par kādu citu finanšu lobiju, mums ir būtisks jautājums par autonomiju žurnālistiem, kas ir jāgarantē žurnālista profesijai, kā arī finansējuma veidi. Un šajā jomā, kas ir ļoti polarizēta, runātāji tiek lūgti pārtraukt. Pabeigt uzstāšanos runātāji turpina šajā ļoti polarizētajā laukā, kur ir izskanējušas um, propagandas sazvērnieciskas, kas ir izskanējis um, e, presē, un es domāju, ka šobrīd sabiedriskā doma ir apzinājusies to, cik nozīmīgi ir žurnālistu nometnes autonomija, un nu, mums par to ir jādomā tuvāko nedēļu un mēnešu laikā. Es domāju, ka mēs jūs labi sapratām. Tagad Gomešs kundze, lūdzu. Jā, es labi saprotu, uh, es teiktās bāžas, uh, attiecībā uz reformam Turcijā un uz iespējamo Turcijas kandidātu valsts statusu, bet katrā gadījumā šī misija ir jāturpina. Tieši tāpēc, kā mēs atceramies notikumus Gezi parkā. Turcijas pilsoņi ir ļoti drosmīgi cīnoties uh, par uh, vārda brīvību, par savām vajadzībām, un uh, tieši preses ziņojumi ļauj viņam uzturēt savu cīņu. Tā kā mums jāturpina šīs uzraudzības darbs. Nerunāsim tagad par Turcijas statusu. Tā ir kaimiņu valsts, tā ir mūsu partneru valsts, mums ar to kaut kādā veidā jākontaktējas un jāatbalsta pamattiesības e, šajā valstī. Paldies, Tanuka kungs. Priekšsādātāji, Turcija tik tiešām ir ļoti liela valsts. Un šķiet, ka pašlaik tā virzās nepareizā virzienā. Tas izriet no šī ziņojumā. Uh, runa ir par tiesiskuma uh, varu un par preses uh, brīvības problēmām. Erdogana valdība rīkojas apšaubāmi. Vārda brīvība un preses brīvība būtībā ir aizliegta tā e, neatzīst, pie, valsts neatzīst e, genocīdu Armēnijā, un e, tas atspoguļo problēmas, dziļās problēmas Turcijā. Tagad viss apgriežas kājām gaisā. Kemala partija tagad zaudēja ietekmi, un mēs redzam, ka uh, Eh, džihadistu grupas eh, Sīrijā un Irākā tiek stiprinātas, tas var apdraudēt stabilitāti eh, šajās valstīs. Un es gribu atbalstīt Dāfa kungu. Eģiptes ģenerāļi, kas apgāza musulmaņu brālības valdību, Erdogans apgalvo, ka viņi uh, guvuši atbalstu no Izraēlas. Mēs redzam šo pret Izraēlas noskaņojumu Turcijas valdībā. Un uh, tad uh, pretestība seminārijas atvēršanai um, Grieķijas um, Grieķu ortodo, pareizticīgajā baznīcā. Tad tas viss rāda, kāda ir situācija Uh, Turcijā ar pamatbrīvībām. Paldies, Valenskungs, lūdzu vienā teikumā apkopojiet jūsu nostājumu. Paldies par visiem šiem komentāriem. Es gribēju pateikt vēl divas lietas. Protams, daudzas lietas vēl jāizdara, un arī Turcijas pusei daudz jāpaveic, bet mēs varam konstatēt, ka Turcijas valdība ir gatava uh, sadarboties ar mūsu delegāciju. Tas jau ļoti pozitīvi. Un tā es varbūt varu nedaudz tā pieklusināt dažus komentārus. Mūsu misija ir ļoti skaidra, mūsu uzdevums ļoti skaidrs. Mums jārunā par eh, mēdīju brīvību un par žurnālistu pravām. Mums nav dots mandāts diskutēt par Turcijas iespējamo iestāšanos Eiropas Savienībā vai ko tam līdzīgu. Man ir ļoti skaidrs mandāts un pie tā es pieturēšos. Paldies! Paldies! Ar to noslēgsim šodienas sanāksmi. Tiksimies nākamoreiz 23. un 24. septembrī, tātad nākamnedēļ. Paldies par darbu un uzredzēšanos! Thank you, Mr. Pascu.